Right, ladies and gentlemen, dear Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, ir sešas minūtes eh, pāri trījiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu atsākt sanāksme. Un lūdzu jūs ieņemt savas vietas. Tātad desmitais punkts mūsu darba kārtībā Eiropas eh, Savienības vispārējais budžets 2018. gadām visas sadaļas, un mēs varam sākt tūlīt ar balsošanu. Vai eh, referents vēlas ko teikt? Ja nē, tad balsosim. Balsošana notiks divās daļās. Uh, tātad jums ir jābūt diviem atsevišķiem balsošanas sarakstiem. Tātad budžeta procedūra 2018. gadam pirmais grozījums 5288. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 5269 par pret atturas noraidīts. 5270 pār pret atturas norādīts. 5250 par pret atturs norādīts. 5227 par pret atturs norādīts. 5309 par pret atturs pieņemts.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 5, 2, 5, 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 2, 8, 7 atkrīt tālāk. 5271 pār pret atturas noraidīts, 5272 pār pret atturas noraidīts, 5273 pār pret atturas noraidīts, 5274 pār pret atturas noraidīts, 5275 pār pret atturas noraidīts, 5228 pār pret atturas noraidīts, 5276 pār pret atturs noraidīts. 5319 un 5320 kopā. Un arī nākamie 3, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 2, 2, 3 pār, pret, atturs, pieņemti. 5, 2, 7, 7 pār, pret, atturs, noraidīts. 5, 3, 1, 5 par, pret, atturs, pieņemts. 5, 2, 7, 8 par, pret, atturs, noraidīts. 5, 2, 1, 1 par, pret, atturs, pieņemts. 5, 3, 1, 2 par, pret, atturs, pieņemts. 5, 2, 7, 9 par, pret, atturs, noraidīts. 5261 par, pret, atturs, noraidīts. 5316 par, pret, atturs, pieņemts. 5262 par, pret, atturs, noraidīts. 5223 par, pret, atturs, pieņemts. 5280 par, pret, atturs, noraidīts. 5281 par, pret, atturs, noraidīts. 5229 par, pret, atturs, noraidīts. 5, 2, 2, 9 par pret atturs noraidīts, 5282 par pret atturs noraidīts, 5283 par pret atturs noraidīts, 5212 par pret atturs pieņemts. Nākamais atkrīt. Tālāk balsojums blokā par 5290 un 5308 par pret atturs pieņemti. Nākamais atkrīt. 5284 par, pret atturas noraidīts. 5291 par, pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 5291 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais atkrīt 5226 par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim? Labi. 5226. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5, 3, 1, 3 par pret atturs pieņemts. 5-2-2-5-2 par, pret, atturs, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 5-2-5-2. Sa beidzam balsot? Pieņemts. 5-2-1-4 atkrīt. 5220 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 5220. Sākam balsot. Trīs balsu pietrūks, divas, viena. Tātad viens guļ. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais atkrīt un aiznākamais arī. 5, 3, 1, 4 par, pret atturas pieņemts. 5, 2, 3, 3 par, pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 5, 2, 3, 3 sākam balsot. Beidzam balsot.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 atturs pieņemts. Pie... Pārbaudīsim? Labi, pārbaudam 5, 2, 4, 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 2, 1, 5 par, pret. Tad vēlreiz par, pret, pieņemts. 5, 2, 2, 2 par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 5, 2, 5, 3 par pret atturas noraidīts. Tālāk balsojam blokā par pieciem grozījumiem, kurš par pret atturas pieņemti. 5, 2, 3, 2 par pret atturas norēdīts. 5, 3, 1, 0 par, pret atturas pieņemts. 5, 3, 1, 1 par, pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 5, 2, 6, 3 par, pret atturas pieņemts. Tālāk. Otrais kompromiss par, pret atturas pieņemts.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 pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturs pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturs pieņemts. 5, 2, 4, 9 par pret atturs. Pārbaudīsim 5, 2, 4, 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Tālāk balsojam blokā. Kurš par pret atturs pieņēmts? Tālāk 5, 2, 6, 0 par pret pieņemts. 5, 2, 2, 1 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 5, 2, 2, 1. Sākam balsot. Trīs balss trūkst. Divas balss trūkst. Viena, viens balss trūkst. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to varam pāriet pie nākamā balsojuma par uh, Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2018. finanšu gadām. Prēdas kungs e, referents. Sākam ar pirmo kompromisu, kurš pār pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 16. pār pret atturas pieņemts. 18. pār pret atturas noraidīts. 20 pār pret atturas noraidīts. 17. pār pret atturas noraidīts. 19. pār pret atturas. Pārbaudīsim 19. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 35 balsīm par, 30 pret. 21. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 26. par, pret, atturs, noraidīts. 24. par, pret, atturs, noraidīts. 27. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 27. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 30. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 31. par, pret, atturs, pieņemts. 32. par, pret, atturs, pieņemts. 33. par, pret, atturas pieņemts. Sākam elektroniski balsot par atzinumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 49 balsīm par, 12 pret. Paldies! Pārējām tālāk pie nākamā punkta 11. Eiropas Savienības un Āfrikas kopējā stratēģija stimuls attīstībai. Vai referents, kas taldo kungs vēlas ko teikt? Lūdzu, vārds, kas taldo kungam. Lies paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties eh, visiem kolēģiem, kuri palīdzēja man šajā darbā, neskatoties uz problēmām, kas saistītas ar šo tēmu. Un mums ir izdevies sagatavot vairākus ļoti labus kompromisus, un tos atbalsta šķiet visa, gadrīz visa mūsu komiteja. Vēlreiz paldies visiem par sadarbību. Paldies, kas taldā kungam. Varam pāriet pie balsošanas, ne, nekavējoties. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret atturs pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturs pieņemts. 45. grozījums par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturs pieņemts. Piektais grozījums. Veržākums grozījums par pret atturs norēdīts. 61. pār, pret, atturs. Pārbaudīsim elektronu 61. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss par, pret atturs. Pieņemts. Astotais kompromiss par, pret atturs. Pieņemts. 59. par, pret, atturs, noraidīts. 33. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektrons 33. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturs. Pieņemts.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 Pārbaudīsim elektronu 67. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 69. par, pret, atturs, noraidīts. 71. par, pret, atturs, noraidīts. 73. par, pret, atturs, pieņemts. Noraidīts. 106. par, un es atvainojos 76. un 9. kopā pār pret atturs pieņemti. Desmitais kompromiss pār pret atturs pieņemts. 82 pār pret atturs pieņemts. 83 pār pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim, labi, 83. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts. Un tagad elektroniski balsojam par atzinumu projektu kopā ar grozījumiem. Elektroniski tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts par 54 balsīm par 7 pret 12. punkts, noslēgums, nolīgums eh, par ES un Latīņa Amerikas un Karību jūras reģionu valsts starptautisko fondu. Eh, Paldies! Eh, Referents eh, Permoja kungs šodien nevarēja ierasties, un viņš gribēja, lai es viņu vārdā izsaka dziļu pateicību bērnu referentiem par eh, sadarbību, par eh, tādu līgumu noslēgšanu, ar ko izveidoja es Latīņamerikas un Karību jūras reģionu valsts starptautisko fondu. Viņš uzskata, ka ekonomiskā un cita veida apmaiņas starp Eiropas Savienību un Latīņameriku ļoti svarīga. Javieris Kuso vēlas norādīt, ka šāda līguma noslēgšana atļaus padziļināt strateģisko partnerību un stiprināt reģionālo politisko sadarbību un padziļināt attiecības tā, lai tās varētu sasniegt pilnu potenciālu un tas objektīvi atbilst globālajiem izaicinājumiem, ar kuriem mums ir jāsaskarās. Paldies visiem! Paldies, kolēģi! Un tagad varam pāriet pie balsojuma. Pirmkārt, mums ir jābalso par grozījumu, ko iesniedz Skārverkungs, kas par pret atturas noraidīts. Un tagad elektroniskais balsojums par ziņojumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Balsojums beidzies. Pieņemts ar 59 balsīm par un divām pret. Lieliski. Varam turpināt? So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Darbie kolēģi, dāmas un kungi. Esam nedaudz ietaupījuši lau, laiku, un tas ir labi, bet es ierosinu tomēr turpināt sanāksmi. Tad, tad turpināsim darbu. Varbūt tāds partijas grupas padomnieka Operman kungs. Operman kungs. bāzi. 13. darba kārtības punkts - gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu. Apspriedīsim gada ziņojumu. Es pirms vasaras noslēguma pabeidzu darbu pie šī ziņojuma, un es ceru, ka vismaz dažiem no jums ir bijis laika to papētīt. Kā jūs zināt, tas ir pirmais uh, man ziņojums kā priekšsēdētājs. Es esmu centies galveno uzmanību pievērst um, Eiropas Savienības uh, politikai, runājot par mūsu prioritātēm un mērķiem, un tāpat arī izvērtēt to, kas ir sasniegts pagājušajā gadā. Jūs arī esat saņēmis uh, Magrīnī kundzi ziņojumu par uh, 2016. gadā paveikto kopējās ārpolitikas un drošības politikā, un tā kā jūs varat arī salīdzināt šos ziņojumus. Es esmu strukturizējis eh, šo ziņojumu balstoties uz trīs galvenajiem kritērijiem, tad mūs, kas, mūsu iedzīvotāju gaidām atbilstošiem. Tātad pirmkārt eh, izaicinājumi, kas ir Eiropas Savienībā, otrkārt eh, Eiropas projekta konsolidācija un padziļināšana, lai palielinātu Eiropas Savienības spējas, un treškārt sadarbība. Uh, koalīciju starpā un instit starp institūcijām, lai garantētu stabilitāti. Es esmu centies pievērsties eh, vissvarīgākajiem jautājumiem. Protams, eh, jūsu ziņā ir izlemt, kādu veidu grozījumus iesniegt. Personīgi es gribētu jūs mudināt koncentrēties uz uh, nozarēm specifiskiem, nevis geogrāfiskiem jautājumiem, bet, protams, jūs varat rīkoties, kā vien jums labpatīks. Es esmu priecīgs, ka man bija iespēja jums sadarboties pie šī strateģiskā ziņojuma. Es domāju, ka mums ir jāraugās uh, uz to, lai uh, ne pārklāto šī informācija ar iepriekšējā gada ziņojumu, bet tā vietā jākoncentrēs uz svarīgiem jautājumiem. Ir eh, jāraugās, lai būtu struktūrizēta un fokusēta debata par šiem jautājumiem. Tā kā, dargie kolēģi, no manas puses tas arī viss, un es ar nepacietību gaidu jūs komentārs par šo ziņojumu. Mums ir laiks līdz bez 25. Tā kā mūsu rīcībā ir vismaz vienu stundu, bet, protams, varam izskatīt šo jautājumu arī īsākā laika periodā. Paldies! Pirmais runātājs Knuts Flekensteins no Sociālistu un Demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uh, ieguldīto darbu un arī liels paldies arī padomniekam no Polijas, kas ir, eh, kas ir jums palīdzējis, ko var atpazīt mm, pāris vietās. Mums tādu eh, būtisku iebildumu nav attiecībās to, ko jūs esat rakstījis ziņojumā, bet eh, dažās vietās varbūt mēs gribētu mm, neliels papildinājums, piemēram, attiecībā uz jautājumu par kopīgo nostāju ieroču jautājumā. Varbūt arī par Rietumu Balkāniem varētu šo to vēl piebilst. Mēs esam diezgan lielā mērā viensprāts ar to, ko jūs rakstat par strateģisko sadarbību ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet es domāju, ka vajadzētu ņemt vērā, ka tagad ir jauns prezidents un ar šo prezidentu ir uh, saistāms arī jauns pārdomas, kuras varbūt, ka vajadzētu ņemt vērā mūsu darbā. Un svarīgi ir tas, ka daudz kas, ko jūs esat rakstījis par Krieviju, Varbūt, ka būtu jāpierakst vēl kāds teikums attiecībā uz to, kāds mūs, kāda mūsuprāt ir izēja no šīs situācijas un kādas tad ir tās lietas, ko mēs kopīgiem spēkiem varam darīt. Tad varētu runāt par jautājumiem par krīzi to, tuvijos austrumos uh, un par citiem jautājumiem, bet uh, pamatā jūsu ziņojums mums šķiet ļoti pieņemams. Paldies Flekensteina kungam. Nākamais runātājs VKR e grupas vārdā. Čārs te runās? Nē. Nav ieslēgts mikrofons. Runātais runā bez mikrofona, tāpēc tulki viņu nedzird. Man saka, ka ziņojumu nosūtīja jūlijā. Vai mums ir uh, izdrukāts kopijas pieejams šeit zālē? Nu labi, jūs jau varat uh, izlasīt ziņojumu pa to laiku, bet tagad Alda grupas vārdā Narta kungs lūdzu. Paldies, Dēvid. Es domāju, tas ir ļoti labs ziņojums. Ir, man ir pāris komentāri. Es domāju, ka mums ir jābūt uzmanīgiem. Atbalstot eh, tādā vai to leģitīmo valdību Lībijā, tā ir eh, spoksnes valdība un tā patiesībā nekontrolē valsti te nemaz. Visas valdības Eiropā, Itālija, Francija, apvienotā karalista, tās eh, vi visas ir atzinušas uh, kāda ir realitāte Lībijā un uh, ka tam ir jāatbilst situācijai uz vietas. Ja mēs uh, oficiālo valdību atbalstam, tad būtībā mēs neatbalstām neko, jo šī situācija neatbilst realitātei. Boris Džonsons pats uh, viesojās šajā valstī patiesībā ir tā, ka šīs um, varas iestādes uh, tiek, uh, ka šie, šie cilvēki tieks ar tiem cilvēkiem, kas tik tiešām šajā valstī valda. Parāgoties uz devīto punktu, jāsaka, ka runājot par uh, Minskas līgumu interpretāciju, ir jāpaturprātā, ka abas puses neievēro Minskas vienošanos. Tāpat gan eh, Krievijas puses, gan Ukrainas puses. Es domāju, ka ir eh, svarīgi atbalstīt Austrum Eiropas valstis, tam es pilnībā piekrītu, eh, ieskaitot jāatbalsta Ukraina, bet ja mēs nepasakam neko par sistemātisko korupciju, ko redzam pašreizējā Ukrainas valdībā, tad visi šie ministri, kuriem būtu jāpiešķir atbalsts, piemēram, finanšu ministrs, ar, kurš ir Ziemeļamerikas izcelsmes ekonomikas ministrs no Lietuvas vai veselības ministrs no Grūzijas, vai gubernators no Odesas, kuram bija saikne ar uh, korumpētu oligarhiju. Tas viss ir jāpatur prātā. Mēs nedrīkstam atbalstīt korumpētas valdības. Tas tik tiešām apšauba uh, mētā ēnu uz Eiropas Savienības reputāciju. Moldovas un Ukrainas eh, iedzīvotāji cieši no šādām korumpētām valdībām. Es domāju, ka ir svarīgi arī pieminēt situāciju Taivānā un eh, neutralitāti starp Taivānu un Ķīnas republiku. Es domāju, ka ir jāpiemina arī miera zona, kas tika izveidota starp šīm divām lielvarām, un šis, šī miera josla ir ļoti būtiski, ņemot vērā aizvien palielināto spriedzi šajā reģionā. Paldies! Paldies Nērta kungam, un tagad goja grupas vārdā Sabīna Lāzīnga lūdzu. Paldies! Paldies par šo ziņojumu. Manā skatījumā šis ziņojums savā ziņā norāda, ka ļoti liela uzmanība tiek pievērsta drošības jautājumiem un eh, rezultātā tiek risināts daudz svarīgu uzdevumu un eh, ārpolitika tiek eh, nodrošināts ar to, bet mūsu skatījumā daudzas problēmas nav risināmas militārā veidā vai no drošības politikas viedokļa, bet tās drīzāk ir sociāls dabas problēmas un eh, militāra iejaukšanās nevar šo, šos eh, pamatus eh, vai, teiksim, šos cēloņus konfliktu, kas veido šos konfliktus atrisināt. <clears throat> ja mēs runājam par cēloņiem, kāpēc notiek bēg, ka bēgļu kustība ir svarīga tiešām domāt par cēloņiem, tāpat arī tas, kas ir teikts par legāliem migrācijas ceļiem, arī te ir būtiski. Ja mēs runājam par pašreizējo Eiropas Savienības politiku, tad jāsaka, ka šobrīd ļoti aktuāli ir eh, kancl Vācijas kanclers eh, centieni sadarboties ar Āfrikas valstīm un koncentrēties uh, uz to, lai saprastu, kā tad ir cēloņi šai te bēgļu imigrantu kustībai, ja ir aizvien biežāk tiek runāts par robežu kontrolas pasākumiem, drošības pasākumiem. Un manā skatījumā tas, tā, tā darbība, kas norisinās šobrīd, ir nepareiza. Runājot par politiku attiecībā pret Krieviju, uh, es gribētu norādīt, ka tā ir tāda sarežģīta konflikta situācija, ja mēs, piemēram, paraugamies uz to, kā ir attīstījies konflikts Ukrainā. Un tās, kāds ir, tā, tad jāsaka, ka šīs te dziļās problēmas nevar izskaidrot tikai vēršoties pret Krieviju. Un uh, Protams, ne ar uh, sankciju palīdzību vai kādu vainošanu, jo uh, es domāju, ka tādējādi nav iespējams novērst kāru, gluži otrādi var izraisīt uh, milzīgas un nepārvarams konflikts situācijas, un tas var to situāciju tikai pasliktināt. Uh, Runājot par eh, reģioniem, par reģionu labāku atbalstīšanu Āfrikā, 12. punkts. Te es gribētu teikt, ka, manuprāt, ir svarīgi Āfrikas valstis atbalstīt makroekonomikas ietvaros eh, ar skatu uz nākotni. Uh, Un uh, priekšsēdētājs diemžēl neievēro, ka man nu pat, ka man šobrīd uh, daudz neklausās. Man ir nedaudz jocīga sajūta, tad, kad es uh, izsakos par šo ziņojumu un priekšsēdētājs man neklausās. Laziņa kundze, man te ir daudz un dažādi pienākumi, bet es vienmēr jūs klausos nu, tā kā sievietes nemaz nav spējīgas eh, vienlaiks veikt tik daudz uzdevumus, kā daži saka, tad eh, es to īsti nesaprotu, bet, nu, atvainojos. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi sniegt tādu balstu, tādu eh, kopīgos, kopīgos ietvaros un, un šī publiskā privātā partnerība, kas vienmēr tiek, kam vienmēr tiek dota priekšroka, manā skatījumā šajā situācijā nav pietiekami perspektīva šajā. Uh, gadījumā. Investīcijas ir jāiepludina tādās nozarēs kā veselības aprūpe un izglītība. Un uh, tāpat arī tirzniecības jomā mēs varam daudz darīt lietas labā. Runāt par Eiropas Savienības globālo stratēģiju Jāsaka, ka mums ir šeit ir tāda opozīcijas nostāja, mēs eh, noraidam sadarbību ar NATO, mēs eh, uzskatām, ka šie te 2% no IKP investīcijas eh, obligātā kārtā būtu noraidāmas, un es domāju, ka nevajadzētu turpināt aizvien vairāk militarizēt Eiropas Savienību. Tas ir tādas uh, tālajošas uh, uh, problēmas, kas attiecas uz šo te. Uz šo te ziņojumu tad mēs iesniegsim um, savu uh, ziņojumu. Paldies, Lazingers kundze. Un tagad mēs seči kungs no zaļiem lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par ziņojumu projektu. Mēs uzskatām, ka šī ir tāda ļoti labi izvēlēta struktūra, un daudz kolēģi jau ir teikuši, ka pastāv vispārēja vienprātība par vairākiem jautājumiem, kas ir iekļaut šajā ziņojumā. Un, protams, ne jau visu var izskatīt uh, ziņojuma projektā, to mēs saprotam, un tāpēc mēs arī iesniegsim grozījums. Es gribētu runāt par trim elementiem, ko mēs gribētu redzēt šajā te ziņojumā. Mēs uzskatām, ka viena no kopējās ārpolitikas un drošības politikas eh, ēns pusēm, eh, vai, teiksim, eh, vājām pusēm, tā ka tā nav pārāk efektīva un nenāk īstajā laikā. Mēs arī domājam, ka tas ir pamatā tāpēc, dēļ pa, lēmumu pieņemšanas procesa padomē. Un tāpēc būtu labi, ja dažas dalība valstis rīkotos piesardzīgāk attiecībā uz kopējo ārēju un drošības politiku padomē, un tādā gadījumā mēs varētu nodrošināt daudz labāku ārējo un drošības politiku. Eiropas parlamentam it kā ir loma veidojot kopējo ārējo un drošības politiku. Mēs sagaidām, lai padome vismaz dažreiz ņemtu vērā Eiropas parlamenta izteiktos viedokļus, eh, ko mēs esam pieņēmuši savos balsojumos, ko pauž mūsu pārstāvi. Mēs uzskatām, ka kopēja ārpolitikas un drošības politika ir eh, guvusi zināms sasniegums, eh, bet par tiem netiek pietiekami labi ziņots, eh, Eiropas Savienības iedzīvotāji nav pietiekami labi informēti par šiem sasniegumiem, un tā pavisam noteikti ir, un tāpēc būtu ļoti labi, ja iedzīvotājiem šos te sasniegumus darītu zināms. Tāpat mēs gribētu redzēt lielāku uzsvaru uz eh, noteikumiem balstītas starptautiskas kārtības nodrošināšanu kopējās ārpolitikas un drošības politikas eh, kontekstā. Mēs arī gribētu uh, lai būtu lielāka konsekvence attiecībā uz Eiropas Savienības politiku par situācijām, kas skar okupāciju un aneksiju. Mēs dažādās pasaules daļās um, rīkojamies um, atšķirīgi, lai gan starptautiskās tiesības uz visiem attiecas vienādi. Es domāju, ka mums ir nepieciešama konsekventa ārējā un drošības politika, vai nu mēs to vēlamies vai nē. Un visbeidzot, gribētu norādīt ASV vadībai, ka uh, ASV vienpusējās rīcības eh, pēdējos 15-20 eh, gados nav iespējams, un ja, tā, ja tās veids kaut kāds vienpusējas darbības, tad tas transatlantisko partnerību vājina, nevis spēcina, un tas ir ļoti nozīmīgs punkts. Paldies Mešuģ kungam, un tagad FTD e grupas vārdā, kas taldo kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Protams, es gribētu pateikties jums par ieguldītiem pūliņiem, izstrādājot šo ziņojumu. Es gribētu izteikt dažus komentārus. Sākšu ar piekto punktu. Man personīgi ir zināmas bāžas par to, ka te tiek iekļauts teksts par bēgļu krīzi. Tur teikts, ka risinājumi. Tur ir teikts arī kaut kas par risinājumu. Es domāju, ka galvenai, galvenie iemesli, kāpēc šāda krīze ir eh, izveidojusies, ir jāpiemina un vairāk ir jākoncentrējas uz eh, cēloņiem, ja mēs runājam par potenciāliem risinājumiem. Astotajā punktā man patīk, ka tur ir atsauce uz uz to, ka jārada iespējas legālai migrācijai, bet ir arī jāatsauc uz to, kas notika, kas, kas notiek Vācijā, Spānijā, Itālijā un citās tranzīta valstīs. Devītajā punktā jāsaka, tie saskana ar Natkunga komentāriem, tīpaši par uh, Ukrainu un Mīnskas vienošanos. Uh, Šķiet, ka neraugoties uz ļoti problemātisko kontekstu, būtu labi, ja mēs censtos atvērt dialogu ar Krieviju un uh, varbūt neizmantot vienmēr sankcijas, kas diemžēl ir radījušas daudz vairāk negatīvu rezultātu nekā devušas labumu. Un tad vēl 13. punkts. Es domāju, ka ņemot vērā pašreizējo situāciju, būtu labi vairāk piestrādāt pie konteksta. Te mēs runājam par um, kodoldraudiem no Ziemeļkorejas puses. Un nobeigumā es gribētu arī izteikt bažas par 16. Uh, punktu, tur ir runa par strateģisko komunikāciju. Varbūt mēs varam izmantot niansētāku terminoloģiju runājot par uh, propagandas apkarošanu. Eiropas Savienībai ir uh, jārīkojas, lai garantētu neatkarību, bet mums arī ir jāatcerās, ka informācijai ir jābūt apstiprinātai. Šodien mūsu modernajā pasaulē, pateicoties internetam, ir kļuvis vienkārši izplatīt nepatiesu informāciju, bet uh, mums ir jābūt piesardzīgākiem, ja mēs nevēlamies radīt iespaidu, ka kritizēsim sistēmas un, ka, un ieviesīsim cenzūru. Un vēl viens punkts. Tur bija arī runa par uh, izlūg, apmaiņu ar izlūgdatiem 23. punktā. Mēs uh, neiebilstam, bet es gribētu, lai uzsvers vairāk tiktu likts uz sadarbību Eiropas Savienības ietvaros tā, lai informācijas aprit veiksmīgi norisinātos starp dalību valstīm. Mēs nesen esam piedzīvojuši teroristu uzbrukums un tie ir apliecinājuši, cik, nepie, cik, cik ļoti svarīgi būtu panākt lielāku progresu šajā te informācijas apmaiņas ziņā. Mums ir jādara daudz vairāk, lai novērst trūkums, kas līdz šim ir konstatēti. Mums ir jāfokusējas uz eh, koordināciju starp Eiropas Savienības eh, dalību valstīm, nevis starp Eiropas Savienību un NATO. Paldies, kas tāldo kungam. Tagad EKR eh, e Tānoka kungam vārds. Paldies, es netiktu iekļauts Es, eh, man bija iespēja iepazīties ar jūsu lielisko ziņojumu. Daži komentāri. Pirmkārt, pirmajā punktā, ka angļu, mm, cilvēks, kur, kur dzimtā valoda ir angļu, tur man nepatīk vārds mentality. To vārdu nevajadzētu izmantot, labāk būtu izmantot um, citu formulējumu, piemēram, uh, jo vārds mentality ir tā kā nebūtu pareizais, tad drīzāk būtu jādomā par, par, uz, par vārdu, kas vairāk izteikt cilvēku uztvers mājiņu. Vienmēr ir pastāv risks, ka vis ka uz Eiropu tiek atsaukti tā kā visviedākie prāti un valsts līdz ar to attīstības ziņā sāk atpalīst. Es vienmēr esmu nervos, tad, kad ir runa par uh, legālās migrācijas e, iespēju palielināšanu, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Runājot par 13. punktu, es piekrītu, kas taldo kungam. Es jau to vakardien pieminēju. Eiropas Savienības vēstnieku tikšanās laikā ir diezgan dīvaini, ka pēc uh, e, Tehrāns, Irāns, tātad um, kodola neizplatīšanas lī, līguma Es tas, ka Eiropas Savienībai nav diplomātiskā klātbūt Ziemeļkorejā, un es domāju, ka tas ir vislielākais drauds uh, globālajiem mieram. Un e, vajadzētu vai nu pieminēt um, balistiskā raķešu uzbrukums, um, teiksim, uh, kodola izmēģinājums pāri Japānai, nu kaut ko par šo te jautājumu vajadzētu pieminēt. Jautājumā, kas uh, manā skatījumā atsauc uz to, ko Ungārijas kolēģis teica par eh, labām, pozitīvām lietām saistībā ar ārpolitiku un drošības politiku ir eh, tāds sasniegums, kā mm, pirātismu apkarošana Somālijā. To vadīja mm, Britu karaliskā flote, un es domāju, ka te jāpadomā par to, kā. Ka apvienoto karalisti varētu saglabāt šajās te kopējā ārējā un drošības politikā pēc eh, Brexit, jo es domāju, ka šī politika ir ārkārtīgi nozīmīga un jūs nemaz nepieminat šo jautājumu. Broka kungs pagājušajā gadā pieminēja veids, kā paturēt Lielbritāniju iesaistīt šajā procesā. Protams, tas attiecas uz eh, sarunu otro. Uh, otro kārtu, bet varbūt, ka šeit jums varētu rasties iespējas, ņemot vēl vērā jūsu e, dubult pilsonību, vērsties pie apvienotās karalīs un, teiksim, padomāt, kādā veidā mēs varētu iesaistīt apvienoto karalis kopējā ārpolitikā un drošības politikā. Viens, e, viens veids varētu būt iesaistīt e, Brit ekspertus eh, šajā te, šajās te patruļās. Nu, jādomā tiešām, kā, kā, kā šo jautājumu rīs, risināt. Tātad, kā mēs varam tikai. Kā mēs varam risināt šo jautājumu, jau tikai 18 mēneši atlikuši līdz Brexit. Paldies Tanaka kungam. Viens īs komentārs Mēs šo ziņojumu projektu esam iesnieguši jūlijas sākumā. Protams, mēs nevarējām iekļaut to, kas pa eh, to laiku ir noticis Ziemeļkorejā, bet, protams, ka ir jāatjaunina ar grozījumu palīdzību šī situācija, un tas tiks darīts tuvāko nedēļu laikā. Tālāk ENF grupas vārdā Šāfhauser kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šo ziņojumu mēs, protams, nevaram atbalstīt. Sākumā jūs eh, prasāt mums atteikties no nacionālās perspektīvas. Un es vēlos jums jautāt, kādā ziņā starptautiskā uh, sadarbība un daudzpusējība mm, ir devusi īpaši mieram. Jo īpaši es domāju par Franciju Vāciju un Krieviju, ja tās nebiju, netiktu iebildušas pret ir, karu Irākā, kur mēs redzējām sekas, kāda tad būtu attieksme pret atteikšanos no nacionālās perspektīvas. Otrkārt, jūs prasāt eh, būt vienotiem, bet eh, Eiropas Savienība veidos suverēnas valsts, un jūs izdomājat jaunus līgumus, un treškārt jūs mums prasāt Eiropas Savienības kapacitātes, un uh, īstenībā nav runa par ES kapacitātēm, bet ES valstu, kas veido ES kapacitātes. Un tālāk, jūs prasāt, mums būs proaktīviem. Tālāk piektais punkts atkal šīs e, mudinošā daļa, kas īstenībā attiec uz valstīm. Tālāk septītais punkts jau ir realistiskāks, un es par to priecājos, jo tur runa par Sīriju un Lībiju. Sadzīst, ka jaunā Francijas politika šajā jomā ir krietni vien realistiskāka, krietni vien kompetentāka un krietni vien lielākā mērā at, uh, bilst tradīcijām un mūsu vēsturē. Ceru, ka tas tā turpināsies un kā tā varēs sniegt savu ieguldījumu miera veicināšanai šajās divās valstīs. Tālāk, devītais punkts, jūs runājat par sankcijām Krievijām un situāciju Ukrainā. Šīs eh, sankcijas galvenokārt nāk par labu ASV. Eh, mēs eh, Mm, kamēr mm, samazinām tirzniecības apjomus ar Krieviju, viņi, amerikāņi, palielina tirzniecību ar Krieviju, līdz ar to lūdzu būsim realistiski attiecībā pret sankcijām pret Krieviju, kur, kuras neviena no tautām nevēlas. Un par Ukraiņu jūs ļoti labi zināt, ka Minskas vienošanās ir līdzsvarots un šodien, pateicoties jaunai Kri Francijas uh, Uh, politikai, un es atzinīgi vērtēju pre prezidenta uh, Makrona iniciatīvu, nu nevienmēr es tā esmu varējis darīt, jo viņš uzsvēra šo līdzsvaroto pieju no abām pusēm, kas būtu jāievēro, ne tikai no Krievijas puses. Ukrainai ir uh, liela mm, atbildības daļa jāuzņemas attiecībā Minskas nolīguma neīstenošanu tālāk. Uh, par Āfrikas partnerību. Nu, tur, es domāju, vajadzētu vairāk atgriezties pie preferenciāliem nolīgumiem. Ehm, un ceturtais punkts jūs uzsverat komisijas lomu. Tur es, protams, bildīšu, ka mēs. Uh, nevēlamies starpvaldību pieeju eh, pretstatā komijas, komisijas pieeja. Vienkārši galvenais ir, lai mēs būtu efektīvāki. 21. punkts par pašu kapacitātam, tur es atbildēju, 23. punkts. Tur runa par sadarbību ar NATO, bet eh, nu, tur jūs arī e, atrodat līdzsvaru ar, runājot par pašu spēkiem. Nu, svērš, ka ja daudzie mūsu iedzīvotāji atbalsta Eiropas aizsardzību, e, Un šo domu viņi visu pirms ir par ES neatkarīgu aizsardzību. Uh, Tā tad ir jābūt e, šādām e, ne, neatkarības garantijām, jo pretējā gadījumā jūs nesat uzticams partneris attiecībā pret NATO. Līdz ar to ir jāuzsver šīs neatkarības aspekts un līdzekļi, kas mums nepieciešami ES līmenī, tātad ES valstu līmenī, jo, kad runāju par Eiropas līmeni, es runāju par valstīm attiecībā uz šo neatkarīgumu un budžetu, kuram vajadzētu būt kriet lielākam par diviem procentiem ģenerāla de Gola laikā militārais budžets tuvojās 4%, un es domāju, ka vajadzētu e, tuvināties e, līdzīgām summām, ņemot vērā pašreizējo kontekstu. Paldies! Paldies! Tagad e, nonākam pie otrā raunda, pēc tam, kad visas grupas varēja izteicās. Uh, Šobrīd septiņi kolēģi ir pieteikušies izteikties, astoņi. Labi. Vai esmu kādu piemirsis? NTP, Sala Frankas kungs, Minavs. Es un D. Al no Aldes Spēda kungs un no Zaļajiem Buhner kungs. Vai es visus esmu pieminējis? Sala Frankas kungs ir nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos uzteikt un apsveikt jūs par šo izcilo ziņojumu un pretēji dažu kolēģu teiktajam. Es domāju, ka nu, virziens un akcents eh, uz aizsardzību ir pareizi izvēlēts, jo tas ir tas, ko vēlas pilsoņi. Un eh, šodien vēlos teikt, ka ārpolitikas un drošības politikai vajadzētu attiekties uz to, ko jūs minat savā ziņojumā, runāt par drošību, par ārējo aizsardzību, tirzniecību, eh, civilizāciju kultūru, attīstības sadarbību. Šie ir jēdzieni, kas ir jāsapludina kopā un kas atbilst izaicinājumiem, kas mūs sagaida. Šāda veida ziņojums priekšsēdētājiem. Un nevar ietver pilnīgi visas šīs idejas, jo tomēr ir zināmi rakstu zīmju ierobežojumi, kurus atļauts izmantot, un daudzi elementi, kurus mēs varētu vēlēties iekļaut ziņojumā jūlija mēneša sākumā nemaz nebija. Un tad, nu, tāds ierosinājums man vēl nebija iespējams pilnībā izanalizēt dokumentu, bet kā bijušais eh, delegācijas ar ASV mm, eh, vadītājs. Es domāju, ka mēs varētu runāt par eh, nepieciešamajām niansēm attiecībās ar ASV administrāciju, klimata izmaiņas, Atlantiskā alianse un tirzniecības attiecības. Es domāju, ka būtu vērts pieturēties pie šiem jautājumiem. ASV ir galvenais ekonomiskais un tirdzniecības partneris, līdz ar to tur ir jāievieš zināmas niansītes. Un daži cilvēki pieminēja arī Ziemeļkorejas radotos kodola draudus. Un jūs paši minējāt, ka tad, kad tika izstrādāta pirmā ziņojuma versija, tad nevarēja paredzēt raķetes palaišanu, bet nu vajag tad atjaunināt dokumentu. Un tad pēdējā lieta, kas uh, ir arī gana svarīga, nu es neredzēju atsauces uz uh, Latīņa Ameriku šajā ziņojumā. Latīņa Amerika ir viena, sastāda vienu trešdaļu valstu, kas ir ANO un uh, ir nozīmīga. Trīs Latīņa Amerikas valstis ir G20 sastāvā un nākamajā samitā es, mūsu komiteja izstrādās ziņojumu, un es domāju, ka ir jāatsaucas uz Latīņu Ameriku un jārisina globālās problēmas, kas e, spīdoši un veiksmīgi analizētas jūsu ziņojumā. E, lai tiktu izpildītas e, deputātu gaidas, kā piemēram Prēdas kunga gaidas, kas ir mūsu grupā. Paldies! Tagad Gomešas kundze. Paldies priekšsēdētājs arī pateicos par šo labo. Uh, pamatu mūsu darbam, lai nu kā man būtu daži ierosinājumi padomām. Un es ceru, ka man izdosies arī iesniegt atbilstīgus grozījumus. Es domāju, ka mēs nevaram turpināt izlikties, ka mūsu attiecības ar ASV ir business as usual. Tā tas nav, kamēr Trumpa kungs būs ASV prezidents. Mēs nevaram to neņemt vērā. Tam ir pārāk eh, lielas sekas ne tikai mūsu attiecībām, bet arī dzan tīri eh, globāli raugoties šai globālai lomai, kādu mēs redzējām rietumu varas centriem, kuriem būtu līdzīgs viedoklis kā ASV. Mums tas ir lai nu kā būtu jāatspoguļo ziņojumā manā ieskatā. Nu, un šie temati nevar tikt atstāti novārtā, nesakot, ka ir tāds mm, milzu uh, sērga, kas būtu Palestīnas okupācija. Manā ieskatā jēdziens par uh, Lībiju, ka Lībijas krīzes uh, risināšana ir priekšnoteikums daudzpusējai struktūrai. Un, manuprāt, tur tomēr ir arī mērķi paredzēti, lai regulētu migrāciju, cīnīties pret cilvēku tirzniecību, un ka šos mērķus nevar sasniegt ar tādu sistēmu, kur mēs savu uh, atbildību sadalām un uh, Mm, atstājam mm, aizturēšanas centros, kas beigās ir spīdzināšanas centri. Un ja nebūs efektīvas pārvaldības Lībijā, un tādas nav šobrīd, tad mēs nevaram šos mērķus sasniegt, tāpēc nevajadzētu mm, sevi lolot ilūzijas. Un par Krieviju. Es piekrītu visam jūsu teiktajam, bet es domāju, ka vajadzētu pieminēt arī Gruziju. Uh, kas joprojām cieš no Krievijas okupācijas. Par draudiem, kurus uzsvērāt Āfrikā, un nepieciešamību izskaust terora draudus. Es domāju, arī būtu vērts pieminēt, ka vairāki no šiem izaicinājumiem saistās ar demokrātiskas pārvaldības iztrūkumu. Un tas ir arī tas, kas pastiprina terorismu un uh, sniedz tiem jaunus kaujiniekus. Tāpat arī tirzniecības loma ir svarīga, kuru nereti mēs piemirstam. Pilnībā piekrītu tam, ko Annelīze teica par to, ka ir jāizstrādā formulējums par Ziemeļu eh, Koreju, mm, ņemot vērā nesenos draudus, un tāpat vēlos uzsvērt arī to, ka patiešām ir provokatīva un agresīva eh, pieeja vērojama Un mēs nesam eh, drošajā pusē attiecībā par to, ko saka ASV prezidents, runājot par izvairīšanos no eh, pārrēķināšanās attiecībā uz mm, kodola jautājumiem un iespējamām negatīvām sakām uz cilvēci. Un vēl eh, daļas par drošību un aizsardzību. Es uzskatu, ka ir jāpastiprina aizsardzības uh, un uh, drošības spējas. Tas ir ļoti svarīgi šajā kontekstā. Jo īpaši ņemot vērā to, ko es biju teikusi par ASV, es, protams, nesaku, ka mums ir jāizsvītro atsauci uz NATO, bet ir jāuzsver nepieciešamība investēt mūsu ES strateģiskajā neatkarībā. Paldies, Anna Gomes. Nākamais runātājs Urmas Paits no Aldes. Lielas paldies! was asked by our shadow report. Es uh, paudīšu savus viedokli un arī uh, kolēģi viedokli. Šis ziņojums izskatās ļoti labi. Sākums ir visai spēcīgs un pozitīvs devītais punkts, kurā ir runa par Krieviju. Es domāju, ka tas ir ļoti labs un izsvērts. Neaizmirsīsim, ka Krievija ir agresors piekrīt Anai Gomesai, ka arī dzen Grieķiju, Gruziju, atvienot, vajadzētu iekļaut. Tajā pašā laikā um, varētu izvēlēties arī tās jomas, kur mēs iesaistamies, tas ir arī atspoguļots ziņojumā, bet runājot par drošības jautājumiem, ES un NATO sadarbību, uh, protams, veiksmīgi darbojās un ir ar uh, savstarpēju papildinošu raksturu, tas ir svarīgi. Uh, Un es domāju, ka būtu vērtīgi arī šeit pieminēt Eiropas aizsardzības savienību, kas arī ir svarīgi un paredzēts šajā satvarā turpmāk nākotnē. Un noslēgumā mēs saprotam, ka šis projekts bija izstrādāts jūlijā. Piekrītu, ka arī Ziemeļkorejas jautājumam vajadzētu atrast lielāku vietu šajā dokumentā, ņemot vērā apstākļus. Paldies! Tagad Buhnerkungs. Paldies par šo ziņojumu. Ir pārsteidzoši, ka jums ir izdevies šeit mm, puslapuses ietvaros izklāstīt mm, pasaules problēmas un ka dokuments ir tik veiksmīgi izstrādāts tiešām. Uh, Eh, liels eh, paldies un apsveicu, bet es domāju, ka vajadzētu precizēt dažas lietas. Eiropas Savienība. Um, paredz naudu Itālijai, lai um, tiktu apturēti un aizsūtīti atpakaļ kuģi vidusjūrā, un lai cilvēki uh, nonāktu šajos uzturēšanās centros, bet ir spīdzināšanas gadījumi, nežēlīga attieksme pret viņiem. Trumpa kungam neizdevās iz, uzcelt uh, sienu, bet kā būs turpmāk, šīs ir lietas, kuras ļoti grūti pieņemt, jo tas viss notiek arī ar izmantojot manu naudu, kā nodokļu maksātāju naudu, un es vēlētos, lai mēs pievērstos šim aspektam. Es domāju, ka mēs nevaram uh, pamatot to, kas tiek darīts, bet vismaz to vajadzētu pieminēt ar dažiem vārdiem. Paldies, Buhner kungs, tagad Miller Mons. Paldies, priekšsādātāji, es izteikšos pavisam īsi. Sāla Frankas kungs arī to jau teica, nu, viņš pateica lielu daļu no tā, ko es teicu. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti taisnīgs un līdzsvarots bet e, jārunā arī par terorismu. Tas, diemžēl, ir aktuāls jautājums. Mēs e, redzējām, kas nu pat notika arī Barcelonā, un mēs nonākam pretī izaicinājumam. Un Eiropas Savienība arī uh, ir tas spēks, kuram vajadzētu uh, cīnīties pret šo terorismu postu. Un tāpēc es priecājos, ka ir runa par uh, pretterorisma Mm, darbībām. Tas ir labs ziņojums, kur tiek domāts par perspektīvas maiņu, nu, par eh, šo uztveres maiņu. Un es vēlētos, lai lielākā mērā tiktu ņemta Eiropas perspektīva, ne tikai nacionālās intereses. Un vēl ir jautājums par lojalitāti. Jo reizēm mēs rodam konsensu, bet nav lojalitātes pēc tam no valstu puses attiecībā pret ES politiku. Tālāk es detaļās neiedziļināšos, vies, lielos vilcienos es atbalstu šeit teikto, bet nu, par Āfriku un Āziju runājot par Āfriku tieši konkrētāk, tas ir svarīgs kontinents. Un šajā dokumentā e, pietrūkst atsaucas uz Latīņu Ameriku, vēl bez Āfrikas. Un citām daļām. Tas ir tas, kas pietrūks. Paldies! Freunda kungs, paldies, priekšsādātājs. Nevēlētos komentēt eh, par konkrētiem ziņojumu punktiem. Kaut esmu ļoti eh, pateicīgs par eh, to, kā kopš uh, esmu kļuvis par parlamenta locekli, viss, ko esmu prasījis, ir atradis savu vietu dokumentā. Mums tiešām vajag pašapliecinošu uh, Eiropas eh, ārlietu politiku. Un uh, kāpēc tad es vēlos izteikties, kā jau es minēju vakardien citā panelī un kā bijušais žurnālists, es vienmēr esmu bijis ieinteresēts patiesības meklējumos. Un es nevēlētos no tā atteikties šeit, tagad esot parlamenta deputāts. Un dzirdēju Šafhauzera kungu sūdzāmies par sankcijām, kuras Eiropa ir piemērojusi Krievijai. Es vēlētos atgādināt, ka ir iemesls tā darīt, un viņš aizmirsa, ka 2014. gadā Krievija anektēja Krimu, Krimas pussalu, un uh, ir jānosūda uh, šāda attieksme un rīcība austrumu Ukrainā. Līdz ar to ir pamatot iemesli piemērot sankcijas, bet kad viņš apgalvo, ka ASV ir guvusi labumu no Eiropas sankcijām, tad es gluži vienkārši teikšu, ka tā nav taisnība. Ja jūs pāraugāties uz ASV kongresa situāciju, jūs varat sekot situācijai. 2017. gadā bija 10 miljārdi dolāru eksporta un 23 miljardi importa no Krievijas. 10 miljardi un 23 miljardi 2016. gadā un tagad 2016. gads, jo par šo gadu nav dati, tagad ir tikai 5 miljardi un 14 miljardi. Tātad te ir tikai puse no skaitļiem, kas bija redzami pirms uh, trīs gadiem. Līdz ar to es aicināšu kolēģus pieturēties pie patiesības un nenākt klajā ar skaidrojumiem, kuriem nav nekāda saprātīga pamata praksē. Lielas paldies! Paldies! Uh, directly? Well, no. Is that possible? I thought, no, we'll stick to the list. Mr. Stettina. Štetins kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pieminēt punktus 9 un 10, un varbūt vēl dažus citus, kas attiec uz Krievijas federāciju. 9. punktā ir pieminēts Mīnskas līgums, un es vēlētos uh, padalīties pieredzē, kas man radās darbojoties sede apakškomitejā. Es bieži diskusiju laikā uzdevu jautājumu, vai mums ir B plāns attiecībā uz Mīnskas līgumu, vai ir kāda alternatīva. Mēs visi ļoti labi zinām, ka karš ir ievilcies jau trīs gadus. Desmit tūkstoši cilvēku ir zaudējuši savu dzīvību šajā karā, un neviens nezin, kā to apturēt. Un es uzskatu, ka Mīnskas līgumi nav sudraba lode nedz arī universāls risinājums. Vismaz tā varu secināt no pieredzes, kas man ir ar Ukrainu un Austrumu Ukrainu. Bet jāsaka, problēmai ir iespējams arī militārs risinājums. Un ko es ar to domāju? Karš ir jāizbeidz, un mēs to varam izbeigt. Bloķējot 400 km robežu starp Ukrainu un Krieviju. Ja mums izdotos šo robežu padarīt par necaurējamu, tad karš beigtos ļoti ātri. Un ko tad, ja Mīnskas līguma tā arī neīstenosies? Mēs, protams, varētu tos izmantot, kā zinām, pātagu attiecībā pret Krievijas federāciju, lai pamatotu sankcijas, bet savādāk Mīnskas līgumi ir pilnīgi nekas, tie netiek īstenoti. Un man šķiet, ka Porošenko kunga aicinājumi, kas tikuši atkārtoti vairāk kārtīgi saistībā ar Ukrainas divināšanas datumu, viņa aicinājums ir pamatots. Viņš lūdz militāru palīdzību. Un viņš lūdz, lai kāds palīdzētu noslēgt robežu ar Krieviju. Kad Porošenko bija šeit Eiropas parlamentā, viņš lūdza mūsu palīdzību, un es domāju, ka ziņojumā priekšsēdētāja kungs mums vajadzētu pieminēt eventuāli arī citas alternatīvas Mīnskas līgumam, jo Mīnskas līgums patiešām nedarbojas. Paldies! Thank you! Paldies Štetins kungām un visbeidzot Prēdes kungs. Lielas paldies priekšsādātāji. Patiešām es eh, lūdzu vārdu pēc tam, kad dzirdēju Šofhauseru kungu, kurš tagad runā pa telefonu. Varbūt viņš ar tautu runā. Eh, nu, sākumā es vēlējos jums teikt, visiem teikt, ka ETP grupa atbalsta vīziju, redzējumu, kādu esat eh, iekļāvuši šajā ziņojumā. atšķirībā no mm, kolēģa no Nacionālās frontes, kurš nu pat izteicās. Un e, varbūt Šafhauser kungam varētu palīdzēt nedaudz arī, e, jo ir e, zināmas izmaiņas vērojamas Šafhauser kunga retorikā, jo nesen vēl mūsu kolēģis apšaubīja Eiropu un teica, ka nāk no tautas un ka klausās uh, tautā un ka viņam ir šis īpašais, um, īpašā prerogatīva, ka viņš runā tautas vārdā un uh, konkrētajā gadījumā Francijas tautas vārdā. Tagad viņš vairs nerunā par tautu, bet tautām, par Eiropas uh, tautām. Un tā tad ir kaut kas kopīgs Eiropas tautām un kopīgā lieta būtu Eiropas iznīcināšana. Tas ir tas, ko viņš bija vēlējies līdz eh, šim, un viņš atsaucās uz savu tautu līdz šim. Un te es saskatu liels pretrunas. Es vēlētos uz to norādīt, norādīt uz šo strupceļu, varbūt, lai palīdzētu Šofhauser kungam viņa pūliņos eh, cenšoties diskutēt par ārlietu politiku. Paldies! Okay, thank you, colleagues, since... Paldies, kolēģi! Tā kā Šafhaurēza kungs tika uzrunāts vairāk kārtīgi, tad dodu jums vienu minūti Šafhaurēza kungs, lai atbildētu. Un nu, nu, man nemaz vairāk nevajadzēs. Vispirms es vēlētos pateikties manam, eh, es varu teikt, draugam, prēdam, prēdas kungam. Mēs neesam par anti-Eiropas politiku, mēs esam par uh, Eh, nāciju un tautu sadarbību. Eh, vajadzētu atteikties no idejas, ka Nacionālā fronte ir anti-eiropeiska. Tā nav tiesa. Marīna Lepena prezident, prezidentu vēlēšanu kompaņā eh, teica, tu arī teica, viņa nav pret Eiropu, vienkārši institūcijas nedarbojas. Tā tad būtu pirmā lieta. Otra lieta. Es prasīju konkrētus skaitļus, un es jums arī tieši jūs informēšu par uh, tirzniecību starp Eiropu un Krieviju un Krieviju un ASV. Mēs vienmēr varam izvērst polēmiku. Es biju redzējis šos skaitļus. Ja man saka, ka skaitļi nav patiesi, tad lūdzu sniedziet savējos. Okay. Thank you, colleague. Paldies, kolēģi. Es centos ļoti uzmanīgi ieklausīties jūsu komentāros. Paldies par pozitīvajiem. Un es esmu viens no konsultantiem, kas arī strādāja pie šī ziņojuma. Un eh, es vēlos eh, pateikties arī jums par kritiskajām piezīmēm. Un es ļoti ceru, ka es saņemšu daudz grozījumu, lai šo ziņojumu vēl vairāk uzlabotu. Vēlos vēlreiz pasvītrot, ka paralēli tiek gatavots arī ziņojums par kopējo aizsardzības un drošības politiku. Tādēļ, lai izvairītos no dublēšanās, esmu cent cenšaties nepieminēt konkrētus uh, drošības un uh, aizsardzības politikas jautājumus. Lielas paldies vēlreiz par jūsu aktīvu līdzdalību, gaidīšu tātad jūsu grozījumus. Termiņš to iesniegšanai ir 12. septembris, pulkstens 11. Nākamā sanāksme būs 11. oktobrī, balsošana 6. novembrī, un ja viss noritēs labi, tad Par to balso, plenārsēdē balsosim decembrī pirms Ziemassvētkiem. Lielas paldies, un tagad esam nonākuši pie 13. punktu darba kārtībā. Vai mēs varam sākt? Jā, tad referents ir šeit. Tātad pārskats par afetu komitejas darbu braucienu uz Maroku, kas notika 2017. gada uh, 17. Eh, līdz 19. jūlijam. Tā kā es arī biju šīs delegācijas dalībnieks, tad nekavējoties došu vārdu eh, mūsu vicepriekšsēdētājām. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos rezumēt iespaidus no mūsu delegācijas darba brauciena. Tas bija pirmais šāds brauciens uz Maroku, lai arī esam tikušies ar Marokas pārstāvjiem uh, Um, dažādos formātos gadu gaitā. Vēlētos sākt ar pateicības vārdiem kolēģiem par līdzdalību šajā braucienā. Mums bija ļoti laba delegācija un domāju, ka visi sniedz arī ļoti labu ieguldījumu. Vēlos pateikties arī pārstāvjiem no cilvēktiesību apakškomitejas un dzimumu līdzdalības apakškomitejas. Kopumā var teikt, ka mūsu delegācijas tikšanās visas bija ļoti augstā līmenī, ministru līmenī. Mēs tikāmies arī ar uh, vienas no Marokas parlamenta palātas priekšsēdētājiem. Un vēlos arī pateikt to, ka mēs uzaicinājām Marokas ārlietu ministru uz mūsu komiteju oktobrī, un Ārlietu ministrs ir akceptējis oficiāli šo uzaicinājumu un tagad tiek gatavota vizīte, uh, sadarbojoties ar dienestiem. Viena no lietām, ar ko saskārāmies, ir tas, ka Eiropas pārstāvniecība Marokā ir mainījusies tieši personāla sastāvziņā. Tas bija varbūt ne pārāk veiksmīgi, jo Tas notika tieši brīdī, kad uh, delegācijas vadītāji mainījās un nebija neviens ne otrs, un līdz ar to mums bija tāds zināms informācijas uh, iztrūkums, ja tā varētu teikt. Tātad, mē, kā jūs zinat, Maroka ir viena no valstīm, kur mums ir tāda ļoti visaptvaroša sadarbības programma. Līdz ar to vizītes laikā skatījām veselu rindu jautājumus, ieskaitot, protams, arī tirdzniecību, jautājumu par investīcijām Sahārā, par cilvēku tiesībām Mēs tikāmies ar neatkarīgās cilvēku tiesību organizācijas pārstāvi, un mēs arī apspriedām vairākus jautājumus, kas mums likās svarīgi - migrācija, pret terorismu darbību. Kopumā, kā teicu, diskusijas bija ļoti daudzpusīgas, un Mūsu vizīte arī tik plaši atspūgļot masmēdījos. Un kopumā var teikt, ka mm, mūsu misija tika izpildīta, tas ir mm, vēlreiz apstiprināt um, debatēs un um, tikšanās laikā ar Marokas uh, parlamentu un valdības pārstāvjiem uz gatavību padziļināt sadarbību un vēlos vēlreiz pateikties kolēģiem par viņu ieguldījumu šajā braucienā. Kā rezultātā mums izdevās realizēt visai intensīvo un piesātināto programmu un mēs vienu dienu pavadījām arī Kasablankā tur runājām par tirdzniecības aspektiem, uh, tikāmies ar dažādiem Eiropas uh, dalību valstu pārstāvniecībām, un mums bija arī vizīte uz vietas, kas bija ļoti interesanta. Paldies! Thank you, Vice Chair. Lielas paldies! Jūs vicepriekšsēdētāja kungs, nu pateicāt arī, ka uh, tika izteikts oficiālais uzaicinājums Marokas ārlietu ministrām uh, e, ierasties šeit mūsu komitejā oktobrī. Tagad došu vārdu citiem delegācijas uh, dalībniekiem. Sāksim ar Ajalu Sēnders kundzi, kura ir uh, es Marokas apvienotās parlamentārās komitejas līdzpriekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētāji! Es no savas puses vēlos pateikties AFET komitejai par to, ka mūsu brauciens bija tik labi norganizēts un ka Es domāju, ka šī delegācija, šis delegācijas um, brauciens bija ļoti veiksmīgs, lai uh, pastiprinātu Eiropas parlamentu klātbūtni Marokā. Es pilnībā piekrītu visam tam, ko teica AFET vicepriekšsēdētājs par to, kā delegācija uh, labi funkcionē. Mums bija uh, tāds augsta līmeņa tikšanās Marokā. Vēlētos varbūt atgādināt dažus konkrētus tematus, par kuriem runājām tikšanos laikā. Kā jau es teicu, šīs tikšanās bija ļoti interesantas, auglīgas un piesātinātas. Es domāju, ka kas attiecas uz tiesu sistēmas reformu, tad tā patiešām ir ļoti nozīmīga reforma, kas patreiz Marokā norit, patreiz tā norit parlamentārā līmenī, un tā varētu uh, novest pie uh, būtiskiem struktūrāliem uzlabojiem Marokas tiesu sistēmā. Jāsaka, šis brīdis ir tāds tiešām ļoti izšķirošs un svarīgs Marokas tiesu sistēmai. Mēs uzklausījām uh, gan balses pār, gan pret eh, šo mm, reformu. Tāpat tik daudz runāts arī par nevienlīdzības aspektiem, bet kopumā jāsaka, ka tas viss bija ļoti pozitīvi, jo mēs ar mm, Marokas eh, pusi esam panākuši zināmu vienošanos, kas, protams, izrietēja arī no eh, jau pieminētā tiesas sprieduma. Uh, Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka lietas iet par, par vēlamajā virzienā, ja tā varētu teikt, un tad, kad Maroks ārlietu ministrs ieradīsies šeit, tad es domāju, mēs varētu ar viņu runāt par to, kādu lomu Maroka spēlē Lībijas krīzes risināšanā. Un visbeidzot, vēl pēdējais komentārs no budžeta kontrolas perspektīvas. Eh, daži no projektiem, eh, ko apmeklējām, eh, parādīja acīm redzami, kur, kā, teiksim, ir mūsu sadarbības rezultāti, bet nebija īsti skaidrs, kā viņi padara Eiropas Savienības līdzdalību šajos projekties atpazīstam un redzām. Paldies, Ariela Sanders kundze! Uh, vēl viens paziņojums cita starpā. Nu, pat saņēmām informāciju, ka es vēstnieki Marokā un Venecijolā nav saņēmuši oficiālo akreditāciju, tad uh, rīt nenotiks mūsu uh, paredzētā viedokļa apmaiņa. Bet Mums būs mūsu jaunais vēstnieks Maskavā šajā komitejā, kurš ieradīsies rīt pulkstens deviņos. Tālāk. Prēdes kungs, lūdzu, vārds jums. Merci infiniment, monsieur. Lielas paldies, priekšsādātāji. Sākumā es vēlētos pateikties Marokas pārstāvjiem par uzņemšanu. Un es to saku pēc tam, kad esmu šogad piedzīvojis arī tādas, um, tādus gadījumus, kas bija uz uh, tādas nepatīkamas robežas citās vizītēs, citos gadījumos. Nu, lūk, bet uh, tagad vēlējos norādīt, ka mums bija augsta līmeņa uh, saruna partneri, tieslietu, iekšlietu ministri Un citi tie bija cilvēki, kas bija ieinteresēti apmainīties viedokļos ar mums. Piemēram, tieslietu ministra ar mums palika ilgāk kā pusotru stundu. Un tā bija pirmā reize pēdējo gadu laikā, kad ārlietu komitejas misija devās uz Māroku. Mēs esam bijuši Magribā, mēs esam bijuši citur, bet tad bija tieši mūsu komitejas vizīte Marokā un eh, š, mūs ļoti labi un organizēti uzņēma. Man ir trīs secinājumi pēc vizītes. Pēc uh, viedokļa apmaiņas, eh, tad pirmais secinājums ir saistīts ar migrāciju, jo diskusijās, kādas mums bija ar politiķiem, tur bija arī lieliska sanāksme ar starptautisko migrācijas organizāciju, mēs ļoti labi sapratām, ka tas ir svarīgs jautājums un ka Maroka vairs nav valsts, ka, no kuras nāk imigrācija, bet tā ir mm, eh, gala, kļūst par gala mērķi, un tas ir jāņem vērā. Uh, ja mēs paraugāmies to, kas notiek Alžīrijā, un šīs Mār, Magriba valstis uh, redz, ka tās ir kļuvušas par galamērķi. Subsahāras migrācija tur arī apstājas, tur arī paliek. Un tas prasīs nedaudz pārfigurēt mūsu eh, politikas un mūsu rīcību. Otrs secinājums par i, politisko islamismu. Nu, tas ir jautājums, par kuru daudz runājām pēc arābu pavasara, nu, par izmaiņām. Nu, bija jautājums, ko mēs darām ar politisko islamismu. Jāteic, ka Marokā galvenā partija ir partija, kas sevi eh, definē kā politiskā islama partiju. Un Marokas eh, šīs eh, virziens. Uh, uzņemtais ir nedaudz ierobežot šo islamismu, sā, vedojot sadarbību starp PSD partiju un citām partijām. Un uh, tur ir valdība, ko sastāda septiņas dažādas politiskās partijas, un kas rada nu, noteikts problēmas. Nav viegli, piemēram, runāt par sieviešu tiesībām ar islama ministru, islamistu ministru. Bet tajā pašā laikā rezultāts šādai valdībai ir tāds samērīgs, ko mēs neredzam haotiskos režīmos kā Lībijā vai citos, kuri vēlas tādu tīru islamismu, un tad mārokāņi šobrīd ir atraduši tādu līdzsvaru risinājumu ar sadarbības ceļu starp eh, tiem, kas ir politiskie islamisti un eh, citiem, kas ir tradicionālāki, ko mēs eh, labāk pazīstam Eiropā. Trešā lieta par terorismu. Mums bija izcīlā sanāksme ar iekšlietu ministru, kurš Nu, mums stāstīja par svarīgu elementu mums visiem Eiropā, proti islamistu atgriešanās, kas dodas uz Irāku vai Sīriju, kas dodas cīnīties kalifāta vārdā. Un es domāju, ka marokāņi tad nu varēja šobrīd mm, konstatēt mm, 1600 atgriešanās gadījumus Marokā, un jāpiebilst, ka 400 no šiem atgriezušajiem cilvēkiem ir bērni. Tā viņi to ir reģistrējuši. Un viņi cenšas eh, izveidot, un mums arī sniedz informāciju par to, izveidot dera, deradikalizācijas eh, politiku, un viņi ļoti nopietni pievēršas džihādistu atgriešanās problēmai. Tie tad nu būtu mani trīs secinājumi, kurus izdarīju pēc atgriešanās no šīs vizītes. Bija ļoti laba sadarbība ar kolēģiem no dažādām grupām. Paldies Vistisam Pūram par šīs delegācijas vadību. Thank you, Christian. Paldies Kristiānam Pretskungam. Un tagad Pancērī kungam vārds lūdzu. No, no, grazie, prezidente. No, no, molto... Paldies priekšsēdētājiem. Man nav nekās daudz ko piebilst tam, kas jau šeit izskanēja. Gribēju tikai vēlreiz norādīt uz uh, politisko koncepciju. Ir skaidrs, ka Ziemēļ Afrikāņi uz Un tāpat arī mēs uzskatām, ka Maroka ir uh, valsts, ko mēs izskatām par normālu salīdzinājumā ar citām valstīm, nu, piemēram, ja mēs runājam par problēmām Tunisijā vai Alžīrijā. Tā kā es domāju, ka mums tik tiešām ir pareizi jāizvērtē process, kas šobrīd norisinās. Taču mums, ne, mēs nedrīkstētu ļaut, lai politiskā vara Marokā virsās pa nepareizo gultni. Es domāju, ka te ir šobrīd politiskais process ir tāds ļoti delikāts un uh, mums jāraukās uz reģionalizācijas procesiem un jāraukās, uh, lai palīdzētu virzītos priekšu. Domāju, ka mums ir jāraugās uz šo reģionalizācijas jautājumu. Pretskungs ir um, tā arī rīkojies viens no galvenajiem elementiem, kas ir būtiski attiecībā uz Rietum Sahāras reģionu, ir um, atrast tāds vidēji termiņu risinājums, kas ļautu mums eh, garantēt ceļu uz mierpilnu tālāko attīstību. Jāsaka, mēs būtu akli, ja mēs teiktu, ka Markā viss ir kārtībā. Tas attiecas uz eh, Tanžers reģionu dienvidos un tāpat arī uz ziemeļos. Uh, Un uh, mums ir svarīgi sadarboties, lai nodrošinātu, ka mēs varam izveidot, re, palīdzēt uh, attīstīt un sekmēt reformu procesu. Un no otras puses uh, tāpat ir jāatbalsta Marokas iedzīvotāju vajadzības. Mums ir arī jāapzinās, ka vadošā klāsa Marokā no politikas viedokļa runājot ir ļoti konservatīva. Un eh, mums ir paveicies, ka valsti vada cilvēks, kas ir pieejamāks nekā mm, politiskā elita, un tas nozīmē, ka situācija šobrīd ir labāka. Tā kā man šķiet, ka uh, Ļoti pozitīvi ir tas, ka šāda vizīte bija, tā bija pirmā afet vizīte. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ir jāraugās, lai eh, reforma process šajā valstī virzītos uz priekšu. Paldies Pancerī kungam, un tagad došu vārdu Lalandes kundzei no Aldes, lūdzu. Merci, monsieur le président. Moi, je suis évidemment d'accord. Paldies, priekšsēdētāji. Es, protams, piekrītu visam tam, kas šeit izskanēja. Misija bija ārkārtīgi interesanta, ļoti labi norganizēta. Es piekrītu tam, ko tam Bedra kungs teica. Es gribētu par islamizāciju nedaudz parunāt. Man ir, es, ir saprotams. Um, cik sarežģīti Marokai ir izsināt jautājumus attiecībā uz šiem islāmistiem, bet kā sieviete, jāsaka, es pirmo reizi uh, pēc 15 gadu pārtraukuma viesojos Marokā un uh, Islamizācijas ziņā pārmaiņas ir diezgan šokējošas, ja mēs runājam par sieviešu tiesībām. Marokā es satiku sievietes, kas uh, tik tiešām man izskatās, ka uh, attiecībā uz sieviešu tiesībām šī valsts ir spērus soli uz atpakaļ. Mm. Tikos arī ar uh, cilvēku tiesību pārstāvjiem un ar cilvēku tiesību ministrs sacīja, ka mums izskaidro ļoti daudz lietas, bet tad, kad mēs runājām par agrīnām laulībām, uh, reformu iespēju, tad eh, viņa nostāja bija ļoti negatīva. Viņa sacīja, ka, protams, ir izņēmuma gadījumu, ka vienmēr jāraugās uz eh, dažādām detaļām. Un viņš teica, ka, piemēram, jauni un nabadzīgi cilvēki precis ar pavisam mazām meitenēm. Nu, es, šī jau nav cilvēktiesība komiteja, tāpēc es nerunāšu varbūt par uh, par detaļām, bet es domāju, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jāsako līdzi. Es domāju, ka Marokas valdība apzinās šīs problēmas, bet eh, man diezgan lielā mērā šokēja tas, kā dzīvo sievietes Rabatā un citās eh, pilsētās situācija bija daudz sliktāka nekā, nekā pirms dažiem gadiem. Nu, un, protams, ir jautājums par terorismu. Uh, notikumi Barcelonā, piemēram, jāpiemin. Un izskatās, ka migranti ļoti lielos daudzumos ierodas no Zemeskāras reģiona tieši Marokā, tāpēc es domāju, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā mans kolēģis jau sacīja. Visi šie kaujinieki no Sīrijas kas atgriežas Marokā. Es zinu, ka valdība ir lietas kursā par, šiem, par šo problēmu, bet es domāju, ka šo jautājumu par cilvēku, par sieviešu tiesībām vajadzētu atkal un atkal izvirzīt tādēļ, ka tas ir ļoti nopietnas jautājums, kas, protams, neatiec tikai uz Maroku, bet nu, problēma tā ir. Paldies, Veltmans kundze, kolēģi. Ir vēl pieci runātāji, Suits kungs, Paņo, Nārta kungs, Solē un Buhner kungs. Esam kādu izlaiduši? Nē, esam gan. Došu jums nevairāk kā trīs minūtes katram. Nākamais runātājs Salēkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Tā bija interesanta misija ar ļoti piesātinātu darba kārtību. Es piekrītu daudzām lietām, ko man kolēģi jau sacīja. Gribēju uzsvērt pāris jautājumus. Mēs devāmies Marokā svarīgā laika brīdī šajā valstī, proti laikā, kad uh, norisinās krīze, mēs devāmies uz valsti, kas uh, apgalvo, ka tā ir ļoti būtiska loma Magrebs zonā, un tāpat arī mūsu dienvidu kaimiņa attiecībās. Mēs devāmies uz valsti, kas eh, pūlās uzlabot un vei, veikt politiskās reformas, lai eh, valsts kļūtu demokrātiskāk. Un tīpaši es gribētu uzsvērt kā par to, runāt par to, kāda man bija sajūta pēc daudzajām tikšanās reizēm ar, ar ministriem un premjerministru. Mēs ieradāmies Marokā arī laikā, kas ir nozīmīgs uh, Marokas un Eiropas Savienības attiecībās, jo Eiropas tiesa pagājušajā decembrī pieņēma nolēmumu attiecībā uz uh, tirzniecības nolīgumiem Rietumu Sahārā. Daudzās tikšanās reizēs es uh, jūtu tādu kā vilšanos no valdības, Marokas valdības puses attiecībā uz to, kā Eiropas Savienība veido attiecības ar Maroku. Piemēram, kad es pavaicāju Marokas premjerministram, kāds ir viņa sajūtas par Eiropas Savienību, tad viņš teica, ka viņš atzīst, ka Eiropas Savienība ir uh, labs, svarīgs Marokas draugs, bet eh, viņš sagaida no Eiropas Savienības puses lielākus centienus, lai atzītu tos pūliņus, ko Maroka ir eh, veikusi tīpaši drošības un migrācijas jomā. Arī tieslietu ministrs atzinās, ka ir frustrācija sabiedriskajā domā attiecībā uz to, kā cilvēki raugās uz Maroku. Tā kā uh, Maroka ir svarīga Eiropas Savienībai, tā ir kā vārtu uz Eiropu, ekonomi, svarīgs ekonomikas partners un arī labs partners cīņā pret terorismu, bet tajā pat laikā viņiem ir žēl, ka no Eiropas Savienības puses trūkst interesi, un tas ir saistīts arī ar uh, Eiropas tiesas nolēmumu. Uh, Un, lai šo te tiesu nolēmu īstenot, būs nepieciešama piepūle no abām pusēm, un tāpat kā jāpadomā par to, kā saņemt atbalstu piekrišanu no Zemsahāras reģiona iedzīvotājiem, tāpat arī jāpadomā par uh, pašnoteikšanās principu. Protams, mums ir nepieciešams piestrādāt pie attiecību uzlabošanas ar mūsu svarīgo partneri, proti Maroku, un tūlīt beigšu. Uh, varbūt, ka tas nav labākais veids, kā uzlabot attiecības, ja Maroka nav vēl akreditējusi mūsu jauno delegātu Marokā. Es domāju, ka no Marokas puses tā nav laba zīme, un eh, domāju, ka tas eh, šobrīd nenotiek pareizi. Paldies Lekungam! Dubravka Žoice, lūdzu. Paldies, grib, runāšu lakoniski, gribētu vispirms pateikties delegācijas vadītājiem. Delegācija misija bija ļoti laba. Paldies, piedalījās arī mans arī kungs un uh, vairāks pārstāvs no sieviešu tiesību komitejas misijas. Mērķis bija nostiprināt mūsu die politisko dialogu un tajā pat laikā, kā jūs jau dzirdējāt, uh, Mums bija vairākas augst līmeņa tikšanās. Es gribētu norādīt uz dažiem jautājumiem. Man ļoti svarīgs jautājums bija migrācija, cīņa pret um, terorismu, tāpat arī dzimuma līdztiesības jautājumi. Mēs nestikām nevienu augstu līmeņa pārstāvi, kas būtu bijusi sieviete. Tikai administratīvie darbinieki bija sievietes, taču augstākajās eh, pozīcijās, eh, augstākos amats neieņem sievietes, kas arī ir būtiski. Bet ko es secinu no šīm tikšanās reizēm? Pasludināt reformas ir viena lieta, bet šīs reformas īstenot ir pavisam kas cits viņi ir eh, guvuši panākumus reformu pasludināšanā un cenšas, protams, darīt visu to, kas ir viņu spēkos. Vēl svarīgi ir uh, Rietumsahāras problēmas risināt un runājot par Eiropas eh, tiesas nolēmumu, viņš šobrīd cenšas atrast veidu, kā šo nolēmumu īstenot, bet es nedomāju, ka tas būs vienkārši. Tā kā es ar nepacietību gaidu ārlietu ministra vizīti šeit ārlietu komitejā, un tad mēs varēsim turpināt viedokļu apmaiņu. Paldies vēlreiz! Paldies, Dubrāvka. Aņo kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Teikšu dažus vārdus īsi. Sākumā teikšu, ka mēs tikāmies ar Marokas augsta līmeņa politiķiem, kas ir ļoti svarīgi šajā pirmajā vizītē no Eiropas parlamenta ārlietu komitejas puses. Otrakārt, Nu jau vairākus gadus es piedalos partnerības sanāksmēs ar mūsu Marokas draugiem, un šī ir pirmā reize, kad es jūtu no Marokas iestāžu puses tādu neapmierinātību, frustrāciju. Un viņi saka, ka nu, viņiem rodas iespējas, ka viņi netiek atzīti atbilstoši mm, tam, kādi viņi ir. Un eh, tas nav ne tikai no mūsu puses, bet arī no Eiropas eh, komisijas puses un arī Eiropadomas puses. Un, eh, jo īpaši, kas attiec uz trīs politikām. Pirmā migrācijas politika, kā to atgādināja Kristians Prēda, Maroka ir kļuvusi par gāla mērķi. Marokai ir jāsaskaras ar uh, lielām cilvēku plūsmēm, plūsmām eh, ar migrāciju no subsahāras reģiona, un mm, tā negrasās apstāties. Un tad no Eiropai ar lielu rūpību vajadzētu to izvērtēt, ka nevajadzētu destabilizēt tā tik nozīmīgu valsti kā Maroka šajā politiskās, jā, un ekonomiskajā kontekstā, eh, Magriba valstu kontekstā mums tā tad ir ar li ļoti lielu rūpību ir jāizvērtē partnerība migrācijas jomā. Un tad otra lieta, otrs punkts ar vēl lielāku rūpību jāizvērtē mūsu partnerība attiecībā uz radikalizācijas novēršanu. Reliģijas loma sabiedrībā, to starp arī Eiropas sabiedrībā, mērenais īslams. Um, Nu, Marokas gadījumā tas ir temats, par kuru ir jārunā, lai izvairītos no šī politiskā islama vai lai izvairītos no Eiropas sabiedrības islamizācijas, kā mēs to varējām novērot ar pārmērībām, kuras tika konstatētas un kuras vēl joprojām var konstatēt un kuras mēs redzējām Barcelonā. Tā tad ir ļoti svarīgi, ka e, cīņā pret terorismu un radikalizēšanos, mēs varam turpināt attīstīt savu partnerību starp Eiropas Savienību un Maroku. Un visbeidzot, es domāju, ka mums vajadzētu arī attīstīt eh, savu partnerību un bagātināt sadarbību ekonomikas un sociālo jautājumu ziņā, runājot par nepietiekamu ekonomisko izaugsmu Marokā un arī piekļuvi e, valsts pakalpojumiem, un samazināt teritoriālo nevienlīdzību, kādu mēs varējām identificēt. Es domāju, ka kaimiņa attiecību politikas jomā mums vajadzētu rēģēt uz Marokas gaidām. Merci, monsieur Pariņo. Paldies. Un tagad došu vārdu kolēģiem, kuri nebija braucienā, bet kuri eh, vēlējās tomēr izteikties. Uh, Nārta kungs sākumā. Maroka bez šaubām ir visa labākā Ziemeļāfrikas valsts, bet tā ir valsts ar lielām problēmām. Kad mēs runājam par eh, politiķu eh, vizītēm, ir jāatzīst, ka eh, Mārokas politiku ietekmē vairāki faktori. Nu, to starp eh, reliģiju, un Marokas karalis nav tikai karalis, viņš arī ir ticīgo vadītājs, līdz ar to viņam ir gandrīz teokrātiska loma. Tālāk, eh, visa lielākā bagātība at Marokā atrodas Auitu dinastijas rokās, līdz ar to eh, situācija mm, ir tāda, kas neatiecas uz konkrētām uh, reformām, bet gan konkrētām problēmām. Tie ir jaunieši, kas atrodas ārpus sistēmas, un otrkārt ir tāda situācija, kurā islams tiek eh, gan saukts par mērenu, bet ir šīs garīguma elements un šī kustība, eh, kas ir sabiedrībā. Vislielākā teroristu daļa, kas pastāv, uh, ir marokāņi vai marokāņu izcelsmes. Un tas ir kaut kas ļoti svarīgs, un tas ir jāņem vērā. Attiecībā uz marokāņu teroristu klātbūtni Irākā un Sīrijā. Viņi eh, proporcionāli ir krietni mm, lielāka daļa salīdzinājumā ar uh, citiem. Un tas mums ir ļoti svarīgi cīņā pret terorismu un arī domājot par migrācijas jautājumiem. Jādomā arī par pozitīvajām lietām. Ir arī tikai kosmētikas izmaiņas, varbūt nevajag tikai ļauties pozitīvajiem iespaidiem. Un jāskatās arī uz ekonomiskām uh, spējām, un es eh, te izēju no Eiropas Savienības, Spānijas, Francijas politiskā realisma pozīcijām, eh, rietumu Sahāras tēmas eh, sapratne. Mums ir, turklāt mums arī bija tāda metafiziska deklarācija, tā mm, tāda retorika. Varbūt Eiropai būtu sliktāk Un nu, nu, netik slikti Marokai, ja mēs e, ļoti padziļināti sāktu šajos, šos jautājumus cilāt. Mums jābūt realistiskiem attiecībās ar valsti, kas ir fundamentāli ne tikai Spānijai, bet Eiropai kopumā. Un mums ir jābūt tādam pašam pragmatiskiem realismam arī attiecībās ar Krieviju. Paldies, Nārta kungs un Buhner kungs, lūdzu. Ich wundami. Paldies. Es brīnos, ka visos šajos ziņojumos cilvēktiesību pārkāpumi Rietum Sahārā netiek apspriesti. Marokā tika runāts par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet te kur ir runa par rietumu Sahāru, netiek pieminētā milzo, milzīgā brutalitāte, kur daudz pat spīdzināšana nav pārcietuši. Es domāju, ka Eiropā mēs nedrīkstam uz to pievērt acis. Es gribu atgādināt, ka Eiropas komisija pavisam atklāti ir norādījusi, ka vēlas uh, Eiropas tiesas nolēmumu, cik tālu tas iespējams. Uh, apiet, jo ir labi darījumi. Es domāju, ka šeit mums tomēr vajadzētu ievērot savus principus. Paldies! Ok, thank you! Labi, paldies, kolēģi, par jūsu viedokļiem. Neredzu uh, vēl kādus kolēģus, kas vēlētos izteikties. Tādā gadījumā nonākam pie 15. darba kārtības punkta un aicinu Aleksandru Rondosu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 So, dear colleagues. Tātad, godātie kolēģi, man ir patiesas prieks sveikt Aleksandru Rondosu, Kalispērā. Es eh, satiku Aleksandru Rondosu četras nedēļas atpakaļ, kad biju eh, Kenijas vēlēšanu novērošanu misijā, un viņš ir īpašais pārstāvs Āfrikas raga reģionā. Viņš jau sešus gadus kā uh, strādā šajā jomā, un mums ir īpašs prieks par viedokļu apmaiņu ar jums un uh, uzzināt jūsu pieredzi šajā izaicinājuma pilnajā reģionā. Jūsu mandāts aptver Somāliju, Sudānu, Subsudānu, Etiopiju, Koniju, Ugandu, Karīģi, Butiju un Eritreju. Un uh, iemesls, kāpēc es vēlējos uzaicināt Rondusa kungu, bija tas, ka dažas dienas pirms vēlēšanām viņš runāja par virkni izaicinājumu šajā reģionā, par iekšējiem konfliktiem Somālijā, Sapsadānā un Somālijā, un eh, par to, ka tie destabilizē visu reģionu. Gadu gaitā un Uganda arī te ir pieminama. Tad ir arī plašāk kas eh, diskusijas par Džibutiju un Eritreju un Subsudānu. Un arī konflikts ar eh, citām valstīm un eh, ietekmi uz līča valstīm ar iespējamiem radikalizācijas riskiem. Ir arī citi izaicinājumi, kas notiek Āfrikā. Tad no nu, Rondosa kungs es padomāju, ka varētu būt uh, vērtīgi uzzināt jūsu novērtējumu par izaicinājumiem, varbūt arī pozitīviem attīstības eh, aspektiem, un es tiešām domāju, ka mums, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu eh, rūpīgāk pievērsties šai pasaules daļai. Vārds jums! Paldies, eh, vadītāja kungs, paldies, Deivid! Tiešām liels prieks bija redzēt jūs Nairobi ar kolēģiem tieši pirms vēlēšanām. Man ir eh, liels prieks būt šeit un apmainīties viedokļiem ar jums. Devits un eh, citi kolēģi, citi deputāti eh, jau tika informēti par to, ka man ir īpašais mandāts. Nu, un es vienmēr esmu priecīgs apmainīties viedokļiem un centīšos ievērot Nu, laiku un uh, gari nerunāt, tā lai varētu arī izrunāt jautājumus. Es ceru, ka jums būs mm, jautājumi, tas arī palīdzēs man pašam mm, uh, pārdomu procesā. Sākumā uh, dažas vispārīgi raksturu pārdomas par reģionu. Jūs mm, pieminējāt geogrāfisko aptvērumu manam mandātam un veids, kā es pats to sāku, saredzu mani kolēģi Mm. Es domāju, ka te būtu svarīgi e, raudzīties uz trīs līmeņiem. Ir e, valstis, ir attiecības starp valstīm, un tad ir reģioni, kas ir skatāmi plašākā kopainā, un mm, e, tas viss savstarpēji mm, saskarās. Un kādi tad ir izaicinājumi? Tas ir ļoti trausls konteksts, tieši kas atrodas dienvidos uz cita uh, Mm, no cita gāna trausla reģiona. Tātad viss ir savstarpēji saistīts un ir ļoti svarīgi to paturēt prātā. Būšu ļoti tieši ar jums, un te mēs mm, pārējām pie klasiskiem izteikumiem, ka ja mēs nepievērsīsim pietiekamu uzmanību šim reģionam, uh, tas uz mums ļoti sāpīgi atsauksies. Tātad jābūt ļoti uzmanīgiem. Tur ir vairāk kā 20 miljoni iedzīvotāju. Pārvaldības jautājumi, sabiedrības atvērtības temati ir vienā līmenī viens no lielākajiem izaicinājumiem. Un es to tā saku, tāpēc, ka mēs neejam tālāk par Nu, domām par klasisko demokratizāciju un godīgām vēlēšanām, bet jautājums ir par to, vai šis reģions attīsta tādas institūcijas, kas var absorbēt eh, šos um, krituma seismiskos efektus. Un taču ir šie izaicinājumi. Dažos reģionos uh, šķiet, ka virzība ir pareiza, citur notiek dīkstāvi, bet ja raugāmies uz Dienvidu Sudānu, uh, tad tur ja uh, tiešām ir katastrofa no nu, uh, humānā, institucionālā un politiskā viedokļa, no visiem viedokļiem raugoties. Šajā reģionā ir vairākas lietas kopā, un uh, tur ir gan iekšējais spiediens, un arī, zan, ietekme jaunajam ārējai ietekmei uz reģionu, proti uh, šo golfa, šo līča notikumu um, pārnes atsaukšanās. Un es vēlētos paturēt jums, likt jums paturēt prātā šo pastāvīgo uh, aspektu par ietekmēm un pretietekmēm. Reģiona problēmas ir ekonomika, proti ir demokrātiskā eksplozija un ir jautājums vai ekonomiskā izaugsme, vēl nerunājot par m, mm, to, kā tiek sadalīta izaugsmes labumi sasniedz šo m, mm, populāciju, kas m, eh, tikai turpina augt. Nu, tad ir matemātisks jautājums, kā mēs kolektīvi stājamies pretī šim izaicinājumam. Tie, kuri eh, nejūta ieguvumus, viņi dara vienu no divām lietām. Vai nu viņi mentāli, garīgi migrē, tātad viņu mm, uzticamība mainās, tātad viņi redz, ka valsts nespēja viņiem sniegt mm, pamat palīdzību, un tas ir tīri politiskās pārvaldības vai neveiksmīgas pārvaldības jautājums, vai arī viņi migrē tīri fiziski. Uh, Centrāla Afrikas eh, Republika un Sudāna eh, nav tās populārākas valstis, kur doties, un tad viņi dodas uz, eh, dien, uz ziemeļiem, un tas tad ir tikai sākums. Es nevēlos jūs brīdināt vai satraukt, bet mums ir jābūt realistiskiem. Un mm, par to, ka mums te ir tāda potemkina um, ciemata vērti projekti. Svarīgi ir apzināties to, cik liels ir šis izaicinājums. Ar šo politisko menedžmentu, un kad runājam par Eritreju, Etiopiju, Somāliju, Sudānu, Dienvidu Sudānu, Džibūtī, Keniju, Ugandu, nu šīs pēdējās divas, un šīs Afrikas raga valstis ir šīs pēdējās divas, un uh, īstenībā tur ir jāapšauba politiskā pārvaldība. Mums tas ir jāsaprot. Un viegli ir pasteikties vainot noteiktus režīmus, bet ir jāuzdod jautājums, kā mēs varam palīdzēt atrisināt šos sasāpējušos jautājumus. Tas ir mūsu interesēs. Un tāpēc tas ir tas, ko minēju pirms tam, ka demokrātijai kā tādai ir jābūt, bet pirms tam ir jābūt izpratnei par institucionālo izveidi un, un spēju veikt pārvaldi. Un uh, šīs atšķirības, kas būtu etniskas, reliģiskas vai kādas citas, tās jāpārvar. Un ja mēs to nedarīsim, tad mums būs liels problēma, kas būs die Sudānā, Dienvidsudānā un Somālijā. Un uh, šie, šie efekti būs letāli. Uh, raugoties pēc apmāriem. Un tas mūs noved pie sarunām par drošības jautājumiem. Un īsi runājot, lai jums būtu priekšstats par to, kur notiek šīs eh, izmaiņas un kustība šajā reģionā. Un nu, vēlos pievērst jūs uzmanību tam, kas notiek līča valstīs un padomāt par tādu mm, plašāku redzējumu, padomāt ģeostrateģiski. Šis eh, reģions pie mm, austrumu krasta līdz sarkanai jūrai, līdz Ēģiptei. Tur ir 30-40 kilometri eh, caur Jemenu un to, kas notiek sarkanajā jūrā. Uh, Un tur ir eh, vēsturiskas mm, ceļi, tirzniecības, kultūras un politikas mm, miedarbības jomā. Tad nu ir jāsaprot, ka mēs esam tie nesenie atbraucēji. Un eh, ir šīs vecās intereses parādīšanās vērojama, kas nāk no līča valstīm. Āfrikas eh, partneri atsaucās par šo jauno situāciju no Āfrikas puses. Un mums ir jādomā, ko tas nozīmē šīm valstīm, kad viņi zina, ka viņām ir trausla valdības sistēma, kā viņi to risina, kas tad ir uzspēles, kā tas notiek šobrīd. Es eh, to no sava mandāta perspektīvas šajā reģionā redzu, ka, e, ka tā kā ir šie e, grūtības līča e, valstu sadarbībā. Tad no Jemenas pēdējo 5-6 gadu laikā ir pieaugoša interese drošības jomā rietumu daļā līča valstīs. Tā tas tika redzēts no līča valstīm, un tā viņi mums to pasniedz, ka mēs to redzam, mēs saprotam. Mums Eiropā ir kaimiņa attiecība politikas monopols, un viņiem arī ir savas tiesības, bet jautājums ir par to, kādas būs šīs kaimiņa attiecības. Vai mēs iz... atradīsim veidu, kā sarunāties Eiropa, e, līcis un raks. Tāda ir šī problēma jo mūsu investīcijas un iesaiste ir lielas un mūsu intereses eh, Āfrikas ragā ir lielas. Šobrīd ir problēma par to, kā šīs dažādās valstis jūt spiedienu mm, eh, apvienoties eh, apvienībās, un mēs nākam no uh, valstīm, kuras eh, tika mm, vai nu mudinātas, vai arī izjutušas spiedienu pievienoties citām savienībām, un šīm valstīm tagad nākas izjust arī līdzīgi veids spiedienu. Un eh, viņiem tagad ir jārisina jautājums par to, vai viņi ieņem kādu pozīciju pusi un kā, kāda ir samaksa par to iekšēji, ja viņas ieņem šo pozīciju, jo šīs valstis ir vai nu musulmaņu valstis, vai ir eh, musulmaņu un kristiešu kopienas kopā. Tā tad ir dziļš potenciāls eh, eh, tādām lūzuma situācijām, kas varētu tikt pastiprināts atkarībā no tā, kāda veida pozīcija tiek ieņemta. Uh, Eh, tad viens no valsts vadītājiem man norādīja, ka, nu, ja mums ir eh, piedāvāts daudz naudas un mēs esam nabadzīgi, kā tad mums rīkoties? Bet, nu, tad atbildi ir, cik lēti jūs sevi pārdosit. Un, un tāda man bija saruna ar trīs valstu vadītājiem, un tagad tāda atkāpa, kas saistās arī ar to, kā jūs to vērtēt, ka viņiem. Mm, ja nav īpaša pārstāvja Eiropas Savienībā, nav cita mandāta, kā tikai manējais, un tas nozīmē, ka pēdējo dažu gadu laikā ir bijusi liela privilēģija izjust to, ka e, cilvēki, svarīgi cilvēki šajās valstīs jūt, ka viņi var vērsties pie Eiropas Savienības un lūgt padomu, tīri politiskā ziņā. Viņiem nav neviena cita uh, ar ko runāt, un es aicinu jūs to paturēt prātā. Tas ir liels trumpis, vai to pareizi izmanto, tas jau ir cits jautājums, bet eh, tā nu tas ir. Ja ir šī spriedze, kas varētu barī, barot centra bēdzas spēku šajā reģionā un šajās valstīs. Tad kā galu galā mēs atradīsim veidu to iegrožot? Viens no veidiem ir runāt ar viņiem tādu. Es pieprasījumu no turienes saņēmu, ir no Eiropas cilvēku man to teikuši, bet man atbildi ir tāda, ka es neesmu par to pārliecināts, ka tas ir eh, tas, kas būtu jādara. Jo eh, problēma šajā reģionā ir tāda, ka eh, tas, tam ir jāsāk domāt par to, kā labāk tikt galā ar savām problēmām. Un, mm, te nu jāmin specifiskas lietas. Somālija ir valsts, kura pateicoties jūsu visu sniegtajam atbalstam, lieliem investīcijām, drošības, uh, jautājumos, attīstības jautājumos un tam līdzīgi. Somālija e, šobrīd mainās, bet e, tā nav nonākusi drošā ostā. Un e, tagad tai ir jāceļo caur īpašu vētru, jo viņi jūta spiedienu ieņemt nostāju strīdā. Viņi neuzskata, ka tas ir viņējais. Ja bet eh, viņi jūt, ka ir jāizdara izvēles, tas ir svarīgi. Mums ir vitālas intereses parūpēties par to, lai Somāli un Somālijas projekts nesagrūst, bet es nedomāju, ka tas tā notiks, bet nu, ir šī vētra, kas ir jāpārvar, politiska vētra un ir jāpalīdz. Eritreja izdarīja savu izvēli. Tā jau ir sava šī osta, kas pastāv un tā ir tāda valsts, kas, kur nav viegli saprast, nav skaidrs, uz ko tā virza Etiopijai. Eh, izdodas eh, daudz maz eh, pieņem pareizos lēmumus. Sudāna arī ir ar dažādām sai, saiknēm dažās līča valstīs. Džibutī, kā jau priekšsēdētājs norādīja, ļoti tā delikāti izvēlas, kam pieslieties. Somālijas zeme, kas ir daļa eh, no Somālijas valsts, bet rīkojas neatkarīgi kā autonoms reģions, šī Somālijas zeme nosliecas eh, par labu Saūda Arābijai un līdz valstīm. Uh, man šķiet, ka kopumā mēs vēl atrodamies procesā, uh, tā, lai noteikti, kas varētu notikt, bet šeit ir tādas lietas, kas būtu jāatcerās. Āfrikas austrumu krasts gar sarkano jūru tālāk uz dienvidiem ir ļoti militarizēts. Daudz vairāk nekā jebkad iepriekš. Sarkanās jūras rietumu krasts ir ievilkts militārajā krīzē, kas notiek uh, Uh, līcī, tas ir Jemenā. Un tādējādi šī drošības krīze kļūst ar vien starptautiskāk, un tas ir nopietni. Osta pēc ostas tiek pārņemtas, iznomātas, un tās kļūst par militārajām bāzēm. Pie kā tas varētu novest? Es uzdodu jautājumu, jo man atbildes vēl nav, bet noteikti sekas tam būs. Tam, ka šeit notiek tāda militarizācija. Un tas viss notiek laikā, ka daudzām šīm valstīm ir nepieciešams investīcijas. Bet kādas investīcijas un uz kādiem nosacījumiem tās ienāk no līča valstīm? vai būs konkurence, lai veidotu alianses un ko šādas alianses maksā. Tālāk. Pēdējos 25 gados šķiet eh, šajā reģionā daudz dekāžu laikā eh, ir ļoti veiksmīgi iedēstīts muhabī salāfisms. Un kāpēc? es par to runāju. Kā Eiropas Savienības pārstāvi reģionā, kurš ir pazīstams pēc savas daudzveidības un dažādu reliģiju līdzās pastāvēšanas, tas, ka rodas ticība, ticīgo grupa, kas sāk praktizēt kaut ko tādu, kas ir bezprecedenta eh, savas ekskluzivitātes dēļ, mēs redzām, ka samazinās iespēja līdzās pastāvēt dažādām reliģijām. Un līdz ar to mainās lojalitāte un identitāte. Man nav jums jāsaka, pie kā tas noved. Un tā ir reāla problēma. Cilvēki cenšas būt ļoti pieklājīgi par to, un viņi izmanto dažādus eifēmismus. Viņi runā par eh, vardarbīgu ekstrēmismu. Es saku, notiek radikalizācija, notiek sabiedrību uh, radikalizācija, kuri sāk teikt, ka viņi vairs neusticas postkoloniālajai valstī šajā Afrikas reģionā un rodas liela problēma. Es esmu to apspriedis ar līderiem šajā reģionā, daža, esmu runājis par to dažādos sabiedrības līmeņos, un mēs redzām, ka pieaug neapmierinātība. Un Tas noved pie jautājuma, kas ir politiskā ekonomija. Jo tagad vairs nauda pastāvīgi neienāk no ārpuses, un radikalizācija kļūst par ekonomiski ilgtspējīgu paš, pati sevi uzturošu mehānismu. Un tā ir liela problēma. Un tas man vēlreiz noved atpakaļ pie fundamentālā jautājuma par to, vai mums ir plurālisma institūcijas un tā tālāk. Pirms mēs sākam runāt par to, ka viens cilvēks, viena balss. Jaunajos apstākļos vienai sievietei vispār nav nekādu izredžu. Tātad, ja ir šie trīs elementi kopā, tad jāskatās, kā mēs varētu to kontrolēt. Tādēļ, kādi ir tie uh, izaicinājumi, par kuriem es jūs vārdā runāju mūsu partneriem šajā reģionā. Pirmkārt, sarkanā jūra. Sarkanā jūra ir kļuvusi pār problēmu. problēmu. Sarkanā jūra, kas ir militarizēta un nav droša, ir tajā pat laikā vieta, kas kontrolē 60% no mūsu tirdzniecības, un es esmu priecīgs, ka mani Āfrikas partneri arī to redz. Otrakārt, Nīlas upe. Vēl viena liela ūdens artērija, kas ir kļuvusi par Šo sašķeltības akmeni Eģiptē, Sudānā, Etiopijā un ņemot vērā patreizējo situāciju līcī, mēs redzam, uh, ka aktivitātes Nīlas krastos pieaug. Ēģipte ir ļoti aktīva. Mēs saprotam, kādēļ viņi ir nobežījušies par Nīlas ūdeņu apsaimniekošanu un kontroli. Bet pa upi uz augšu ir citas valstis, kuri saka, ka viņi arī vēlas izmantot šo ūdeni savai attīstībai. Tālāk migrācija. Neaizmirstiet, ka kamēr mēs uztraucamies par migrāciju uz Eiropu, milzīga migrācija notiek šajā Āfrikas reģionā lielos apjomos, un cilvēki nonāk ar vien bīstamākās vietās, un mums ir jādod nauda gan humānu apsvērumu dēļ, gan arī tieši sautīgu interešu dēļ. Jā, tas tā notiek. Bet ja mēs paraugāmies uz demogrāfiju, par kuru runāju pašā sākumā, tad man dažreiz šķiet, ka ir izveidojies tāds dambis, kas drīz varētu tikt pārrauts. Jo cilvēku skaits, kas nonāk darba tirgū katru dienu, lielā mērā pārsniedz ekonomikas kapacitāti, un mums ir jāskatās, ko darīt. Tālāk robežas. Tas ir reģions, kur e, daudzas robežas nav tikušas demarķētas pēc koloniālismu krišanas, bet te ir jādomā arī par dabas resursiem. Ļoti bieži šos reģionus apdzīvo grupas, kas ir ļoti marginalizētas, un Eiropas Savienībā ir liela pieredze uh, jautājumos, kas saistīti ar labi kontrolētu robežu veidošanu, un mēs noteikti varam šeit palīdzēt. Es jau pieminēju radikalizāciju, un noslēgumā šajā sakrībā gribētu teikt sakojošo. Negribētu radīt jums iespaidu, ka mm, mēs esam uztraukšies un nezinām, ko darīt. Es vēlos teikt, ka mums nemaksā par to, lai mēs būtu novērotāji. Mums maksā par to, lai mēs aizstāvētu Eiropas Savienības intereses. Jautājums ir par to, kā to izdarīt. Pirmkārt, ņemot vērā iekšējās nesaskaņas daudzās valstīs – ir svarīga mūsu klātbūtne un ir viena aktīvāka klātbūtne, lai veicinātu samierināšanos. Jo ja šīs valsts uzsprāgs, tad sprādziena sekas atsauksies arī ārpus tām, un tad mums atliks tikai uzlasīt um, gruvešus. Dienvidu Sudāna tagad ir tas, kas Somālija bija pirms desmit gadiem. Otrakārt, Mums ir jāizmanto mūsu salīdzinošās priekšrocības, tas ir jāplīdz veidot reģionālo integrāciju. Un reģions ir apzinājies to faktu, ka ja tas neintegrēsies un nesadarbosies, tad viņus saplosīs. Viņi kļūs kā kādava ar um, malu medniekiem, kas tikai, un beigās viņiem nāksies tikai uzlasīt kaulus. Un mums tas ir jādara. Mums ir jāpalīdz viņiem integrēties un aizstāvēt arī savas intereses. Un visbeidzot, mums ir jāatrod veids, kā mēs varētu šo situāciju pārvērst par konstruktīvu dialogu starp līdz un šo reģionu, lai šīs attiecības kļūtu produktīvākas. Mēs esam skaidri visiem arī pateikuši, ka mēs vēlamies un varams palīdzēt. Lies paldies jums par laiku un par uzmanību, un ka uzklausījāt mani. Paldies, un priekšsēdētājiem dot vārdu. Paldies, Aleks! Tas bija ļoti interesants, aizraujošs ieskats. Un a, mums ir apmēram vēl pusstunda diskusijām un vēlos dot vārdu pirmajam runātājam no EPP, runātājam no EPP Gālskungam. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka salīdzinot ar iepriekšējo uzstāšanos šeit, tad es nezinu, man šķiet, ka jūs esat kļuvis filozofiskāks. Varbūt tas ir tādēļ, ka ir tik daudz problēmu, un varbūt tādēļ jūs izvēlējāties tādu uzrunas veidu, kāds tas bija šeit šovakar, bet man šķiet, ka bija ļoti svarīgi, ka jūs mums atgādinājāt, cik svarīgs arī mums ir šis reģions, jo, kā jau jūs norādījāt, var iznāk tā, ka mēs esam pārāk uh, aizņemti ar to, kas notiek eh, mūsu tuvākajās eh, pierobežās, bet tad mūsu kaimiņu kaimiņi tiek ignorēti. Un tādēļ ļoti labi, ka jūs mums par to atgādinājāt. Visbeidzot, jūs runājāt par militarizāciju, par sarkanās jūras militarizāciju. Mans jautājums ir, kurš militarizē to? Vai tās ir konkrētas valstis vai te jūs runājat par partneru piezliešanos vienai vai otrai pusē, vai arī tur tiek izvietoti ārvalstu kuģi vai resursi. Man tas varbūt īsti nebija skaidrs no jūsu teiktā. Piemēram, Sudānas ostā kā, kādu klātbūtni tur ir, tā ir Masau Eritrejā un Džibutī, mēs viņus redzam un Somālijā. Uh, attiecīgi tur ir tā, tie spēki un Mugadiša atkal citi. Varbūt jūs varētu konkretizēt, kurš atrodas kur un no kurienes nāk varbūt nauda vai resursi. Varbūt tad mēs dosim e, iespēju Rondon kungam atbildēt uzreiz uz šo jautājumu. Jā, varbūt es esmu nedaudz filozofiskāk noskaņots, tīpaši ņemot vērā manu sirmumu un pieredzi, bet Masala par to vēl īsti skaidrības nav. Bet es saprotu, ka Arābu Emirāti ir ieinteresēti tur būt tālāk Sudāna. Ir joprojām Sudānai piedaroši, bet uh, ir diskusijas par tālākām investīcijām Sudānas ostā Asab. Uh, kas ir dienvidu osta nedaudz augšup Džibutī, parē, patreiz ir nodota Arābu Emirātiem kā militārā bāze viņu operācijā. Džibutī. O, visi tur ir. ASV, Francija, bet Svarīgākais tas, ka tur ir ienākusi Ķīna ar lielām, milzīgām, milzīgām investīcijām. Un tas nozīmē, ka mums vajadzētu pavaicāt sev, kādi ir Ķīnas plāni un ieceres. Un, protams, arī Sauda Arābijai tur ir bāze. Tālāk Berbera, Somālijas zemē, tie ir apvienotie Arābi Emirāti un notiek diskusijas par tai pievienoto militāro bāzi, bet nav skaidrs, kas to komandē. Tālāk Basasu osta Puntlandā tā ir iznomāta Arābu Emirātiem. Mogadiša atrodas Turcijas rokās. Tātad tā ir Turcijas osta, to vada un pārvalda Turki. Tālāk uz dienvidiem Kismajo joprojām uh, ir brīva, to var paņemt, uh, bet eh, man šķiet notiek sarunas ar, eh, ar Arābu Emirātiem. Tā ir komercspēle, bet tā notiek ļoti ātri un tā ļoti strauji pārvēršas par arvien militarizētāku nodarbi. Gribu, lai jūs atcerētos, ka Ja jūs esat Etiopija, tātad ar 100 miljārdiem iedzīvotāju, un jums visapkārt ir savs zeme, tad Etiopija ļoti rūpīgi sako notikumiem, jo Džibutī patreiz ir vienīgā izeja uz jūru Etiopijai, un tādēļ Etiopija, protams, raugās uz to kā svarīgu drošības jautājumu. Tas ir tas, ko es domāju ar šī, šīs drošības problēmas starptautiskošanos. Es ceru, ka tas palīdzēja. Paldies! Pancērī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es varētu pateikt daudz ko, bet divi varbūt īsi komentāri ar jautājumiem. Jūs teicāt par vienu Āfrikas reģionu, un es domāju par ārējiem un iekšējiem faktoriem, kas ietekmē stabilitāti šajā reģionā. Mēs redzējām, kas eh, nesen notika šajā teritorijā, jūs tāpat pieminējāt radikālo islāmu, jūs pieminējāt to, kā šīs valstis saistīts ar pasaules ekonomiku, un jūs pieminējāt arī tradicionālo sistēmu lomu un, un tā tālāk. Jā, mums ir nepieciešams uzturēt attiecības ar šīm valstīm, ar tām visām, bet ir arī ārējie stabilitāti nosakošie faktori varbūt, ka ir jāaicina pie galda arī citi partneri vedot sarunas. Jūs vaicājāt, ko darīt. Man šķiet, tas bija tāds retorisks jautājums, bet es varētu uzdot jums pretjautājumu. Vai mums ir bijušas problēmas ar iejaukšanos, vai mums ir bijušas problēmas identificēt projektus, vai arī jūs runājat par to, ka ir uh, atšķirīgas intereses pašā Eiropas Savienībā. Visbeidzot, jūs pieminējāt militārās bāzes un to, ka Ķīna sen ir izveidojusi militāru bāzi. Ķīna ir problēma, un es arvien vairāk pārliecinos par to, ka raugoties uz Eiropu un migrāciju, mums ir jāiesaist arī šis lielais partveris, jo viņi ietekmē attīstību Āfrikā. Varbūt vajadzētu prasīt, lai arī Ķīnas puse uzņems zināmu atbildību. Aleks. Jā. Paldies. Jā, tie neesam tikai mēs, un, protams, būtu muļķīgi, ja mēs domātu, ka tikai mēs vienīgie varam censties atrisināt problēmas. Izaicinājums ir ne tikai tas, ka tajā reģionā ir eh, šobrīd um, aktuāls problēmas. Mūsu izaicinājums ir, nu, kā to lai pasaka, ir tas, ka startautiskā sabiedrība ir liela un eh, tā arī ir dažādas problēmas. Jāsaka, uh, no transatlantiskās perspektīvas raugoties, nav īsti skaidrs, kāds virziens būtu pareizs, un ja arī šajā reģionā cilvēkiem nav skaidrs, kāds ir nolūks Amerikas Savienotajām valstīm. Tas ir ļoti svarīgi. Otrakārt, Persijas jūras līcis, kas nav tā kā vien, vienot vienība, tagad ir sašķelts. Uh, mums kaut kā ar to ir jātiek galā. Treškārt, jūs pieminējāt Ķīnu. Es pilnībā jums piekrītu, ka mums ir jārunā ar Ķīnu. Un pat ja dažas šīs eh, diskusijas eh, būtu neauglīs, vienalga jārunā. Jā, protams, mums ir šis tīkls jāpadara pēc iespējas plašs ņemot vērā man perspektīvu, manu skatījumu, mums ir jāatrod eh, risinājumu šajās diskusijās, eh, kas var rasties. Es vienmēr esmu nobežījies, ka uh, vislabāk izdodas politiskās diskusijas, ja ir skaidrs, ko vēlamies panākt, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši nonākam dažādo komiteju džungļos un mēs īsti nesaprotam, kā tikt no tā ārā. Tā kā tās ir mans skatījums, kā var tikt galā, bet es pilnībā jums piekrītu. Taču paturiet prātā, ka cilvēkiem uzmanība ir diezgan, uzmanība noturēt ir diezgan grūti ilglaicīgi. Šajā reģionā, to iemeslu dēļ, ko tikko aprakstīju, viņi uzskata, Eiropas Savienība ir uh, tāda kā, vie, tāds kā viens uh, konstants jēdziens un uh, ir liela neskaidrība par to, kas notiek viņam riņķī. Tagad tas tāds papildus izaicinājums un papildus atbildība, bet tas nozīmē, ka mums vienkārši ir jāmēģina tikt ar to galā, bet es jums pilnībā piekrītu. Paldies, Čārls Tanok. Paldies, priekšsēdētāji. Prieks, Aleksandri, jūs šeit tā kā redzēt. Tā kā pēdējo reizi tikā, tikā mēs, tad jūs bijāt tikko iecelts par īpašo pārstāvi Afrikas rārgā. Šā gada decembrī paiet pieci gadi, kopš es izstrādāju ziņojumu. Tas bija pēdējais Eiropas parlamenta ziņojums par Āfrikas rāgu, un es senās lasīju šo ziņoja, bet nesen to, pār, nu, pat to pārlasījies, lasīju, ko esmu rekomendējis, un eh, tās lietas, ko esmu tur pieminējis, joprojām ir milzīgi izaicinājumi arī mūsdienās, gan bats, gan klimata izmaiņas, gan. Eh, tā kā mēs ar Maiklu Gāleru tur bijām, tad mēs redzējām līdzīgas problēmas kā agrākos laikos, un arī Nikolais Grojskas, toreizējais Maķedonijas prezidents. Uh, piec premjerministri sūdzējās par ļoti līdzīgām problēmām, kur sunīti jaunieši tiek radikalizēti. Agrāk viņi bijuši uh, sufisti un tagad viņi tiek radikalizēti, ka tā ir problēma, kas jau ilgu laiku pastāv. Bet, tas, bet kas ir mainījies? Jūs pieminējāt Persijas līča jautājumu, musulmaņu brālības. Uh, izmaiņas Saudārābijas situācija. Tas, protams, viss ir ienes jaunu dinamiku eh, ģeopolitisko interešu ziņā Āfrikas ragā, bet uh, ir arī citas problēmas, piemēram, Brexit. Un man tagad interesē, kas jūs prāt notiks uh, attiecībā uz Atlanto, kas ir uh, vienas no lielajām pieredzes veiksmes stāstiem uh, Somālijas pirātismu apkarošanā. Uh, ārē, kopējās ārējās un drošības politikas ietvaros. Un, um, um apvienotā karaliste bijusi ļoti nozīmīga, un es ierosinu, ka varbūt oper, operāciju um, štāps uh, arī pēc Brexit varētu palikt apvienotajā karalistē, un ne tik varētu to nepārcelt kaut kur citur. Vēl Somālijas uh, jautājums. Es gribēju teikt, ka varbūt viens no iemesliem uh, kāpēc viņi ir izvēlējušies uh, Saudi, Saud, Saudarābijas pieeju, ir tas, ka Saudarābija parasti ir uh, pret viņu neatkarību un uh, viņiem ir arī liela ietekma Arābu valstu līgā. Un varbūt, ka viņi gaida, ka viņiem Saudārābija palīdzēs iekļūt Āfrikas līgā. Uh, un uh, vispelnīties kaut kādu atbalstu neatkarībai, bet jāsaka, viņi ir tā diezgan uh, stabilitātes un mērnības uh, bāk, un es domāju, ka varbūt es tikai vienkārši nesaprotu, kā Somālija var atkal apvienot kā vienotu valstu. Protams, viņi ir ļoti daudz cietuši no bada pēdējā mēneša laikā, un es tā domāju, ko Eiropas Savienība varētu darīt lietas labā. Uh, Savā ziņojumā es arī, kad pieminu, es gribu zināt, eh, kāds progress reģionālas integrācijas ziņā, ka tā ir panākts. Es toreiz rekomendēju darīt vairāk ekonomikas labā, ekonomiskās sadarbības labā, vai šo piecgadu laikā kaut kas ir noticis lietas labā, kaut kas ir izdarīts lietas labā. Vēl viena lieta ir militarizācija Barbaras ostā. Uh, Un visbeidzot Džibūtī un Ķīnas ienākšana, jo nepieminējāt to, ka Japānai tur ir bāze, cerēsim, ka Dienvid Ķīnas jūrā nenotiek situācijas sācināšanās, jo šīs te Ķīnas un Japānas militārās bāzes atrodas ļoti netālu šajā pasaules daļā. Vēlreiz vārds jums, Aleksandra. Atlanta. Atlantas osta eh, ir eh, darbojusies eh, lieliski. Uh, jautājums, manuprāt, šobrīd eh, ir kas vairāk par eh, pirātismu apkarošanu. Es domāju, ka te ir runa par eh, jūras drošību Persijas jūras līcī. Visā reģionā tam ir jāpievērš ļoti lielu uzmanību. Te ir runa par satiksmi starp Jēmenu un Somālilendu un Somāliju abos virzienos, un tam ir saistība arī ar uh, nelikumīgu tirdzniecību, nu, eh, narkotiku kontrabandu no Indijas okeāna uz Austrumu Āfriku. Manā skatījumā ir nepieciešams paplašināt eh, jūras eh, drošības jautājumu. Es domāju, ka Atalanta ir devusi labu platformu, no kuras var uzsākt nevis operācijas, bet gan kaut kāds klātbūtnes nodrošināšanu, jo uh, nedrošība pastāv vai drošības apdraudējums pastāv gan jūrā, gan uz uh, zemes un jādomā, kā arī izsināt šo jautājumu, bet es pagaidām nezinu, kā to var izsināt, bet patiešām būtu, ja mēs to ignorētu, tad tas mums pašiem nākt par ļaunu. Somālīlēnda. Jā, iepriekš mums ir bijušas viedokļa apmaiņas. Manā skatījumā ir tā, nu, es neesmu pārliecināts. Uh, Es nevaru iedomāties, ka Saudarābija varētu domāt par, eh, par, par atbalstu izteikšanu šai te pievienošanai, bet es domāju, ka te ir arī dažādas citas intereses attiecībā uz Somalilendu. Viņi ir iz, izmēlējušies iet paši savu ceļu. Egad te ir aktivitāte un ir ilgs debats par to, pa, uz ko vajadzētu koncentrēties šajā laikā, un daļai to izraisīja arī nesenie notikumi, tādēļ, ka tieši šai institūcijai vajadzētu veicināt politisko sadarbību un integrāciju reģionā. Tā kā es domāju, ka šie procesi uzņem ātrumu un diskusijas turpināsies. Viņi ir bijuši ļoti efektīvi palīdzot uh, Somālijas jautājumā, palīdzot Somālijai veidot federālās pavalsts. Par Džibutī, jā, jums taisnība. Un kā šīs dažādās intereses, eh, kas ir Džibutī, eh, visas saskaņot, neesmu pārliecināts, kā to izdarīt. Paldies! Nārta kungs Alda grupas vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, es eh, gribētu uzteikt šobrīd šo ziņojumu. Es domāju, jūs lieliski runu teicāt par tik sarežģītu jautājumu, ārkārtīgi vērtīgu informāciju mums sniedzāt. Liels paldies! Man ir vairāk konkrēti jautājumi. Saudārābijas jautājums, ekonomiskās izmaksas valstī, kas eh, dzīvo no naftas rezervēm, kas ir tiešām ie iespaidīgas. Eh, tāpat ir jādomā par eh, šo politisko militāro cenu, kas par to tiek maksāta. Jemenā mēs redzam cik ilgi Saudarābija izturēja šajā ļoti saspringtajā situācijā. Uh, Jemenā, kas ir uh, slikti atsaukusies uz citām valstīm pagātnē. Otrakārt, jūs runājāt par uh, migrācijas problēmu, par uh, spiedienu, piemēram, ūdens līmeņa celšanos. Un ir ļoti grūti arī tikt galā ar situāciju, kad darba tirgu ienāk tik daudz jaunu cilvēku. Ir kaut kā jāpalīdz šiem cilvēkiem, ir uh, jāizveido struktūra, lai varētu šiem cilvēkiem palīdzēt. Etiopijā tur ir ārkārtīgi daudz uh, pretrunu, un tā ir valsts, kurā, kas, teiksim, ir ekonomiski dzīvotspējīga, bet ja mēs paraugamies uz Dienvidu Sudānu, tad uh, jāsaka, tur ir ārkārtīgi daudz problēmu, gan no ir puses, gan no citām pusēm. Somālijas gadījumā ir dažādas ciltis, Eritrejā arī situācija ir ārkārtīgi sar sarežģīta. Mums paši ir šajā reģionā darbojas, un es vienkārši nezinu, vai mums ir kaut kādas struktūras, eh, kas varētu pieņemt šo palīdzību un kaut kādā veidā atbalstīt eh, iedzīvotāju šajos reģionos. Mums ir eh, darīšana ar ārkārtīgi korumpētām valstīm, kur ir ļoti grūti izveidot kaut kādu veidu atbalstu sistēmu līdz taks filantropijai. visreālistiskākās robežas pēc koloniālā perioda. Ir grūti noteikt pēc tam, kad Briti aizgāja. Mēs esam varējuši runāt par tādu kā vairāk vēsturisku robežu no Sudānas uz leju līdz pat Kenijas robežai. Te ir vairāk runa par tādu kā tradīciju un tradicionālo robežu, ir imperiālā robeža no Etiopijas laikiem. Un eh, mēs redzam, ka tā ir um, homogēnāka un tāpat laikā arī sašķelta valsts. Uh, un nav arī nekādas piedarības sajūtas valstī, tādēļ, ka valsts nesniedz iedzīvotājiem to, ko tie no valsts sagaida. Ja nav šodienas un nākotnes, tad eh, vienīgais, kas paliek, ir fundamentālisms. Lūdzu, Aleksandru. Es domāju, ka jūs attēlojāt ainu, kas kas eh, nu, vairāk atgādina tādu Don, Kihots, Don Kihot skatījumu. Es domāju, ka mums ir jābūt optimistiskākiem. Ir vēl kāda puse. Tad, kad es runāju par eh, jauniešiem, jūs nevarat iedomāties to atvērtības līmeni, to dinamiku, kāds tur pastāv. Es domāju, ka eh, tas ir jāņem vērā. Manas paudas politiķi ātri vien kļūst lieki vai atkāpjas. Mūsu uzdevums ir, nu, kas paraugos uz Eiropas Savienību, mūsu uzdevums ir iesaistīt uh, visu šo te paudz pēc iespējas ātrāk, jo viņi ir ieinteresēti, viņiem rūp, un daudz no viņiem tiešām vēlas palikt tur uz vietas un kaut ko labu darīt. Tas viss var izklausīties ļoti jauki, un, bet jautājums ir, kā to padarīt par realitāti kā var uzlabot mazo biznesu darbību, paplašināt šo te mazo biznesu loku, radīt institūcijas, kas var palīdzēt šajā procesā. Nu, tās, tas ir tas lielais izaicinājums. Viss pārējais, par ko jūs runājat, vai tā ir korupcija, nu, jaunieši ir tie, kas, kas eh, sasturosies pret eh, korupciju, jo viņiem jau būs eh, jāmaksā mājokļu kredītu un tā tālāk. Un es domāju, ka mums ir tiešām jādomā, kā to risināt. Saudarabijas eh, nākotnes man satrauc, man uztrauc arī daudz citu valstu nākotni, bet tā ir man atbildi jums. Es jūs ļoti labi dzirdēju, bet nu kā mēs eh, varam to pārvērst rīcībā? Es gribētu teikt, eh, fokusēties uz uh, uz to vēlētāju loku, kas ir nākotne, proti uz uh, jauniešiem. Paldies, un tagad pēdējie trīs runātāji - Džēms Kārvers, Eptidevs kungs un uh, Gomešs kundze, un tad uh, noslēgsim sesiju. Kārver kungs, mūsu eksperts par Somalilendu. Paldies! Paldies! Ļoti interesanti runa Es eh, arī ņēmu vērā komentārus eh, par to, ko jūs teicāt saistībā ar šī reģiona nozīmīgumu. Atbalsta daudz kolēģis. Es domāju, ka darbs ir jāveic eh, starptautiskā līmenī un arī no visu institūciju puses, lai celt arī informētību un tas viss ir mūsu interesēs arī parlamentā patika jūs komentāri par strateģisko un geogrāfisko nozīmi, tāpat par uh, Āfrikas uh, rāga jēdzienu kā tādu. Es domāju, ka cilvēkiem jāsaprot, cik daudz cilvēku ir pārvietoti visā Āfrikas raga reģionā. Jūs pieskarāties arī konfliktam Jemenā. Uh, Tad, kad es privātā kārtā pagājušā gadā Somalēndā viesojos, tad es eh, saskāros ar jautājumu saistībā ar Jemens bēgļu nometni. Un jāsaka, situācija ir ļoti sarežģīta, jo cilvēki ir asimilēti. Un es domāju, ka jāsaka, Somālilendā ir arī valda ļoti liela viesmīlība. Jūs runājāt par projektiem Somālijā, un kā mēs dzirdējām jau iepriekš, ir jārod risinājums. Es neredzu Somāliju kā tādu projektu, bet drīzāk kā, kā tādu misiju, un ļoti žēl, kāpēc 25 gadus pēc pašpasludinātās eh, neatkarības Somālē Lindā nekas daudz nav mainījies. Un, tā kā mani ierosinājums eh, darīt kaut ko lietas labā. Mums ir nepieciešama stratēģija attiecībā uz Āfrikas rāgu. Otrais punkts, viens no maniem kolēģiem jau runāja par, dar, pieminēja o, ostas. Un Berberu ostas ir uh, ļoti būtiskas. Un tāpat arī ir uh, jāpiemina skrejas uh, infrastruktūra saistībā ar, ar kosmosu jautājumiem. Uh, Es gribētu jums uzdot jautājumu par samēlēnlaidu un dažādiem līgumiem, vai tā varētu pievienoties legāli kaut kādiem nolīgumiem. Ja šo valsti ir neatzītu, tad es domāju, ka mēs varētu saskarties ar radikalizācijas eh, riskiem. Pilsoniskās sabiedrības grupas par to ir eh, brīdinājušas. Es domāju, ka starptautiski atzīstot Somalilendu varētu situāciju uzlabot. Labi, es pavisam ātri uzdošu vēl dažus jautājumus. Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Somālijas vēlēšanām vai tā kā nevieno Somālīlands politiskajām partijām neatbalsta pievienošanos Somālijā, tad kāda ir šī situācija? Vai jūs esat apmierināts ar eh, to, kā šī situācija norisinās pašlaik? Paldies, Džēns. Okay. Um... Vairāk jautājumu jums tika uzdot par Somālilendu. Jā, pavisam īsti. Es nevarēšu atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, bet īsumā. Eiropas Savienība atbalsta vēlēšanu procesus jebkur, jebkurā vietā. Somālijā mēs atbalstījām vēlēšanu procesus, Portlendā un arī citviet. Tas nenozīmē, ka mēs at, atzīstam, bet mēs esam ieinteresēti, lai iedzīvotājiem tiktu dot iespēja piedalīties. Tas ir ļoti svarīgi, un to mēs darām arī Somālijā. Es domāju, ka tas pirmkārt būtu jānorāda. par eh, finansiālo atbalstu, vai tas eh, nozīmē atzīšanu? Absolūti nē, otrkārt par vēlēšanām. Es eh, ceru, ka es vēlētos kaut viņi virzīties uz priekšu ar vēlēšanu rīkošanu, nevis visu laiku to atcelt. Tas tā man godīgi atbilde. Bet šobrīd tiek apšaubīta apgalvojuma leģitimitāte par to, ka par to, vai ja Somālēlēndē pienāks lielāka autonomija vai ja, kāds cits risinājums. Un tas, protams, izraisa jautājums par to, kas tad ir šī vienība, kādas ir tās intereses, kāpēc ir tāda vilcināšanās. Tā ir tā viena lieta, kas vienmēr ir bijusi aktuāla. Tas ir tas lielais kontrasts ar pārējo Somāliju, bet viņi cenš šo jautājumu nobīdīt. es domāju, ka mums vajadzētu šo jautājumu paraudzīties. Par pārējo. Mm, par, par ostu, jā, tas ir ļoti jutīgs jautājums. Bet uh, arī uh, visām citām valstīm Somālijā arī ir uh, panākts vienošanās. Un uh, te varētu pievienot pieminēt arī Mogadišu, ka Mogadišu ir uh, kaut kādā veidā jādod savu svētību parlamentam. Neaizmirsīsim, ka ir daudzi uh, somalieši, kas, uh, kas Somālijā ir arī iesaistīti politiskajās partijās. Tā kā te ir mm, daudz sarežģītāk tā situācija, kas jārisina. Paldies, Epitidēvas kungam, Mārts. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos jūs sveikt mūsu komitejā un novēlēt jums daudz laimes vārda dienā, jo šodien jums ir vārda diena. Tāpat vēlētos jūs uh, apsveikt par izcilo prezentāciju un veiksmīgo ģeostrateģisko analīzi. Man ir viens jautājums, ko vēlos jums uzdot. Kā Eiropas Savienība konkrēti varētu dot savu ieguldījumu reģiona stabilizēšanā? Jūs sakāt, ka Eiropas Savienība tiek atzīta kā stabilitātes faktors, bet praksē konkrēti kā to var paust darbos, kas ir tās uh, rīcības, kuras mēs kā Eiropas Savienība varētu veikt, lai mūsu loma reģionā varētu būt pozitīva. Jo mēs zinām, ka ir valstis, kas mm, karo savā starpā, ir pilsoņu kāri, ir trešo valstu iesaiste, un mm, Eiropas Savienībai nav kopīgas politikas, kopīgas armijas, mums ir tikai līdzekļi kādā veidā mēs varam iesaistīties, lai sniegtu savu ieguldījumu un izpildītu savu pozitīvo lomu reģionā. Paldies! Ja es apēdīšu anglikā. Um, Paldies. E ko Eiropas Savienība var darīt? Tas ir tas, ko Eiropas Savienība jau šobrīd dara. Es domāju, ka mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka Eiropas Savienība dod milzīgu pienesumu, un te nav runa tikai par, par, par naudas apjomu. Bet tā kā Eiropas Savienība dod būtisku pienesumu, tā ir pienāks arī balstiesības. Pirmkārt, Eiropas Savienība palīdz, palīdz ekonomikai augt. Tas ir skaidrs. Otrakārt, Eiropas Savienība ir iesaistīta procesā, kas palīdz uh, satuvināties cilvēkiem, kas ir nonākuši pretrunās, tās ir Somālijā un uh, gar visu robežu. Tā ir notiek ļoti daudz aktivitātes šajā sakrībā. Un treškārt, un Mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai veidotu reģionālo komponentu. Tā kā ir ļoti daudz dažādu aktivitāšu, uh, Ja jūsu jautājums ir par to, ka mēs e, nedaram pietiekam daudz, tad man atbild ir ļoti, ļoti daudz, un tas ir ļoti iespaidīgi, ko mēs darām. Vai ir vairāk lietu, ko mēs varētu darīt? Nu, protams, vienmēr tā ir, bet jautājums, ko man uzdeva agrāk, un es teiktu jums, es domāju, ka tagad ir pienācis laiks neraudzīties pašiem uz sevi tikai kā uz tādu vientuļo spēlētāju. Daļai no mūsu stratēģiskā mērķi būtu jāpadomā, ir, ir, ir tas, ka kā mēs varētu iesaistīt citus, tā lai ja Eiropas Savienības intereses tiek salāgots arī ar citiem, tā lai mēs varam uzsākt tādu pamatīgi stabilizēt šo reģionu, lai mēs nedomājam tikai par to, kā par šo reģionu kā problēmu eksportētāji mums ir jāveido alianses gan iekšienē, gan ārpusē. Tas ir ilgstošs darbs, kas turpinās, bet, um, ja es salīdzinu uh, kāds šis reģions izstījās pirms daudziem gadiem un kāds tas izstās tagad, tad jāsaka, ka mēs ejam pareizā virzienā. Bet es domāju, ka tie ir daži elementi, pie kuriem ir ļoti jāpiestrādā, un arī jūsu palīdzība šeit ir nepieciešama, jūs kā parlamentāriešu palīdzība. Nu, jāraugās, lai, lai visi būtu gatavi uzdot jautājumus, mudināt un sakot līdz, kas notiek. Daži kolēģi varētu apvainoties, bet uh, pastāv tendence un tāda liela politiska problēma iesaistīt tehnokrātas politiskas problēmas risināšanā. Es nāku no skolas, kas ir pilnīgi atšķirīga. Uh, un ka jāiesaist vairāk tādu cilvēku kā jūs, lai palīdzētu un strādāt kopā ar mums, lai meklētu dažādus risinājumus un palīdzētu savest cilvēkus kopā. Tas ir politisks jautājums, un te ir nepieciešams, lai politiķi runātu ar politiķiem, ar visu cieņu pret maniem daudziem kolēģiem. Tā kā tas ir tas vēstījums, kādu es gribētu jums nodot. Jums ir liela loma. Paldies, un visbeidzot Anna Gomeša. Paldies! Es arī gribētu pateikties jums par šo interesanto un dramatisko situācijas izklāstu par uh, izaicinājumiem, ģeostrateģiskiem izaicinājumiem, kas mums, ar ko saskaramies tajā pasaules daļā. Paldies, un es ceru, ka tas tik tiešām atmodinās mūsu vadītājs jau šobrīd. Viņi nevarēja to paredzēt, viņi nu, to bieži es esmu redzējis ģeopolitiskus vai reālpolitikas eh, iemeslus, kas tiek pieminēti, lai attaisnotu to, kāpēc mēs pievaram acis uz dažiem pamatprincipiem šajā valstīs. Nu, uzskatīsim, ka Dienvidu Sudāna nebūtu, ja mēs nebūtu to radījuši, ja mēs būtu sekojuši amerikāņiem diezgan tādā kritiskā veidā. Un, protams, nepieminēsim nemaz tādas būtiskas valsts kā Etiopija un Eģipte. Un mans jautājums jums ir, kā mūs uztver, ja mēs runājam par konfliktiem, kas tagad ir reģionā, vai mēs tiekam uztvert kā tādi, kuriem ir kopēja nostāja attiecībā uz Jemenu, vai mums vispār ir kāda pozīcija, vai arī mūsu tēls ir eh, tāda ir uh, ieroču tirgotāju tēls savu, savu darābijā, vai tas ir tas galvenais tēls, kādu mēs par sevi esam radījuši šajā reģionā. Es jums pilnībā piekrītu. Es uh, uzskatu, ka attiecības ar šīm valstīm pārāk lielā mērā atrodas tehnokrāta rokās, nu, piemēram, humanās palīdzības uh, piegādātāju rokās, bet mēs neredzam uh, atbilstošu politisko ietekmi, kas uh, varētu būt šo investīciju tā kā rezultāts, jo te tik tiešām mēs varētu palīdzēt situāciju mainīt, bet mēs esam izvēlējušies to nemainīt, vai arī mēs esam izvēlējušies uh, tā darīt eh, procesa labā, nevis, teiksim, jauniešu labā, kurus jūs pieminējāt, kā tos cilvēkus, kas izmainīs reģionu nākotni, jo jaunieši ir tie, kas eh, dosies uz kalē, uz džungļiem, un, un jūs atradīsiet tur simtiem etiopiešu un uh, citu š, šī reģionu valstu bēgļus, nemaz jau nerunājot par tiem, kas atrodas citās reģionu valstīs. Ēģipte, būsim godīgi Etiopija un Ēģipte, vai tad tās joprojām neatrodas eh, Saudārābijas eh, naudas eh, mm, apmāna iespaidā? Nu, šajā kontekstā, kā ar Amerikas Savienotajām valstīm, varbūt jūs varat vairāk pastāstīt par ASV, vai jūs saprotat, kādā virzienā ASV dosies, līdzīgi tā kā uh, vai viņi virzīsies pa to ceļu, kur iezīmē Baraks Obama, kas nebija lielisks. Nu, pēdējais jautājums, lūdzu, Aleks. Paldies, Anna. Jauki jūs atkal redzēt. Divi, trīs komentāri. Pirmkārt, Eiropas Savienība un tās tēls. Jā, Eiropas Savienībā ir tēls, ir uh, imidžs, un šis tēls atšķirs, tas ir tāds ļoti labdabīgs tēls. Es to saku pavisam objektīvi. Bet, uh, ja jūs esat labdabīgi, tad tas man atgādās sauc atmiņā Denis Hīlī izteikto kritiku par uh, Britu parlamentā, tad, kad uh, viņš teica, ka pastāv problēma, ja cilvēks ir pārāk uh, labdabīgs. Viņš izteica salīdzinājumu ar uh, beigtām aitām. Vai cilvēki baidās par sēkām par to, uh, saistībā ar to, ko mēs domājam? Es neesmu droši, kā atbildēt uz šo jautājumu, bet es domāju, ka jautājums ir ļoti labs un to mums visiem vajadzētu paturēt prātā. Uh, Mans darbs ir censties atgādināt cilvēkiem, ka Eiropas Savienību nevajadzētu uzskatīt kā bankomātu, kurā jūs ievietojat naudas karti cerībā, ka nauda no tā izkritīs. Un jāsaka, šajā, ka, ka šī naudas, ka šīs bankomāts dažkārt varētu arī aprīt karti. Es domāju, ka ir daudz citas lietas arī, ko varētu darīt. Kā, bet es redzu, ka pastāv vēlme klausīties eh, tajā, kas mums ir sākāms. Un es domāju, ka viens no rezultātiem ir arī tas, ka, ka rodas vairāk idejas, un viens no veidiem, kā palīdzēt eh, cilvēkiem, ir eh, palīdzēt viņiem šīs te politiskās problēmas risināt. Mums ir jābūt izdomas bagātiem, un tas ir arī mans komentārs par politiķiem. Es ne, ar to negribēju izteikt jums komplimentu, bet gan, bet gan ļoti praktiski runāt par Ēģipti. Jā, tas ir tāds smags jautājums, un sarežģīts jautājums. Neesmu pārliecināts, kā tas viss attīstīsies, bet eh, te mēs redzam valsts, kurām it kā būtu jābūt vienām tām pašām interesēm, vienām tām pašām bažām, bailēm. Varbūt arī struktūras līdzinās. Un tāpat laikā fiziski tās nevēlas pārgriezt vienotrai rīkni, bet pastāv, pastāv eh, draudi, ka šī situācija varētu nebūt pareizi apreitināta un jāraugās, kādā veidā varētu noturēt sarunas starp šīm valstīm un kā atrast kopsaucējus. Un es domāju, ka pirmais solis, kas jāspēr, būtu abas valsts palīdzēt vienotrai, ja tās eh, ar savu retoriku nedzītu sev, paši sevi stūrī jo mēs esam redz, piedzīvojuši daudz citas situācijas, kas ir daudz sarežģītāks, un, un stūra izkļūt vienmēr ir uh, daudz grūtāk. Tā kā es domāju, ka te varētu atrast kopsaucēju, un mēs varam dot savu pienesumu, lai atrastu izēju. Runājot par Amerikas Savienotajām valstīm, nu, ko lai es saku? Es nezinu. Bet būsim piesardzīgi. Mēs nedrīkstam kariķēt, mm, jo tā ir valsts, tā ir liela valsts, un tā darbojas kā valsts. Neraugoties uz eh, to visu, kas ir eh, laikrakstu virsrakstos, valsts politika tiek turpinās, un ir cilvēki, kas turpina izteikties un sarunāties, un es domāju, ka tā pieeja ir jāturpina. Nu, protams, tas, ko mēs redzam televīzijas kamerās, dod zinām kārdinājumu, bet vajag vienkārši turpināt strādāt politiskajā līmenī, kur uh, notiek daudz sarunas un kas var nākt par labu šim reģionam. Dargie kolēģi, es domāju, jūs visi piekritīsiet, ka tās bija 75 ārkārtīgi interesantas minūtes. Es gribētu pateikties Aleksam mūsu komitejas vārdā. Paldies par šo prezentāciju. Es domāju, ka mums vajadzētu iekļaut šo reģionu mūsu darba kārtībā arī 2018. gadam. AFET plāno decembrī apmeklēt Āfriku, mēs varētu apmeklēt arī Etiopiju, varbūt arī tur varam tikties. Čārs Tanaks mums atgādināja, ka pēdējais ziņojums parlamentā tagad ir uh, dažus gadus vecs. Liels paldies visiem kolēģiem, kas šeit uh, bija klāt un kas uzzināja kaut ko jaunu. Vēl jums veiksmi šajā svarīgajā pasaules daļā. Rītdien pulkstens deviņos turpināsim afet sanāksmi. Ar Mar runāsim ar uh, Marku Sēdēnu, kurš būs nākamais Eiropas Savienības vēstnieks Maskavā. Vēl jums visiem jauku vakaru. Paldies, visu labu!